mobilo tehnoloģiju datu pakalpojumu attīstībai un visiem saistītajiem pakalpojumiem. Situācija būs labāka nekā ASV un Ķīnā. Taču šī mērķa sasniegšanai ir nepieciešams turpināt izdarīt spiedienu arī turpmākajos gados, jo uh, lēmums, ko mēs esam pieņēmuši, sniedz visai Eiropas rūpniecībai un ekonomikai labākos priekšnosacījumus Tas neatiecas tikai uz mobilajiem sakariem. Mēs esam veikuši lielu pārskatīšanu frekvenču jomā, kas mums eh, ļaus eh, īstenot turpmākos pasākumus. Es domāju, ka mēs esam guvuši uh, lielākus panākumus uh, attiecībā uz konkurences noteikumiem un daudzām citām jomām, bet tagad uh, kad ir laiks pārdomāt sarunas, sarunu rezultātus. Es esmu pateicīgs par uh, sarunām ar citām politiskajām grupām un pateicos Roila kungam par darbu pie trialoga. Viņš uh, ir priekšsēdētājs, kas uh, stingri mūs vadīja ceļā uz rezultātiem, un tāpēc es domāju, ka mums ir jālepojas ar šo vienošanos. Paldies! Bedanke mich, kolēģi Hökmārk. Un... Paldies, Hakmārka kungs, ķersimies pie balsošanas, balsosim elektroniski, jo runa ir par visu tekstu kopumā, sākam balsot. Šķiet, ka sistēma nedarbojas. Jā, moment. Mirklīti, mirklīti. Savā. Jā. Yeah. Tā tad. Da kennt Johansson, der hat seine Karte. Klaus Johansson. Klaus Johansson. He doesn't have his card. Uh, I think he... Uh... Who made a minute? Right. Pagaidīsim mirklīti. Šķiet, ka Johansson kungam nav balsošanas kartes. Jā. Yeah. Ok. Yeah, and the vote is closed. Beidzam balsot. Brīnišķīgs rezultāts, apsveicam Hokmārka kungu un pārējos kolēģus. Es domāju, ka rezultāts ir patiešām labs. Lūk. We have a problem, but Mr. Chulakis has uh, a problem with the card. Šķiet, ka dažiem deputātiem ir problēmas ar balsošanas kartītēm. Tātad vēl divi ir, bal... nē, vēl trīs deputāti ir balsojuši pār trīs iekārtas nedarbojas. Vai man dieniņi, bet jebkurā gadījumā tas ir lielisks vēlēšanu balsošanas rezultāts. Tālāk mums būs jābalso par vēstuli, kas man bija jāparaksta un jāsūta polijas prezidentūrai, kas ir par, kas ir pret. Nu jā, loģiski, tā tad pieņemta. Tālāk ķeramies pie punkta uzbrukuma informācijas sistēmām un padomas pamatlēmuma atcelšana. Tā man te radusies neskaidrība, bet es domāju, ka mēs tiksim galā. Tātad sākam ar 41. grozījumu par, pret, atturas pieņemts. 42 par, pret, atturas pieņemts. 43 par, pret, atturas pieņemts. 44 par, pret, atturas pieņemts. 45 par, pret, atturas pieņemts. 46 par, pret, atturas pieņemts. 8 par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss viens par, pret, atturas, pieņemts. Deviņi par, pret, atturas, pieņemts. Piecdesmit par, pret, atturas, pieņemts. Ķeramies pie kompromisa divi par, pret, atturas, pieņemts. Vienpadsmit par, pret, atturas, pieņemts. Piecdesmit pieci par, pret, atturas pieņemts, kompromiss 3 par pret atturas pieņemts, 16 par pret atturas pieņemts, kompromiss 4 par pret atturas pieņemts, 20 par pret atturas pieņemts, kompromiss 5 par pret atturas pieņemts, 24 par pret atturas pieņemts, pieņemts, 25 par, pret, atturas, norādīts 26 par, pret, atturas, norādīts 27 par, pret, atturas, norādīts. Kompromiss 6 par, pret, atturas, pieņemts. 30 par, pret, atturas, pieņemts. 31 par, pret, atturas,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 atturas pieņemts, 36 par, pret, atturas pieņemts, 37 par, pret, atturas pieņemts, 38 par, pret, atturas pieņemts, 39 par, pret, atturas pieņemts, 7 par, pret, atturas pieņemts, kompromiss 7 par, 7, of, pret, atturas pieņemts, 40 par, pret, pret, atturas, pieņemts. Tagad balsosim par visu ziņojumu kopumā elektroniski. Sākam balsot. Jawohl. And closed. Beidzam balsot. Četrdesmit deviņi pār viens atturas. Visi Eh, aparāti ir darbojušies, vai tomēr nē? Vai visiem viss ir skaidrs? Kolēģis Elers. Jā, tikai pāris vārdos. Mēs visi šeit runājam par pakalpojumu sniegšanas drošību, bet es domāju, ka šī ir pirmā reize, kad mēs eh, pievērsāmies juridiskajam uh, ietveram Eiropā. Un ir svarīgi apzināties, ka uh, ir dati, kas ir kopīgi visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Pagājuši gadu tikai 32 uh, kibernoziegumu gadījumu nonāca tiesās un tikai par 11 tika izvirzītas apsūdzības. Un tāpēc ir nepieciešams reglamentējoši pasākumi, lai koordinētu šo situāciju visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Tālāk es pateicos par to, ka mēs ierobežojām ziņojuma aptvērumu uh, ar komitejas leģislatīvo daļu, jo vadošā komiteja nolēma, ka tā uz, akceptēs visus mūsu grozījumus savā ziņojumā. Paldies! Labi, vai vēl kāds vēlas izteikties? Nē, nu tad es eh, pateicos uh, referentam Ēleram un ķersimies pie sastāvpunktu finanšu krīzes ietekmes aizsardzības nozari. Un eh, tad ķers kompromiss 9. Piektais grozījums pār, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss 2. Pār, pret, atturas, pieņemts. 14 pār, pret, atturas, noraidīts. 15. grozījums pirmā daļa pār, pret, atturas atturas noraidīts otrā daļa pār, pret, atturas pieņemts. Trešais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 19. par, pret, atturas pieņemts. 18. par, pret, atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 30. Ar mutisku grozījumu par, pret. Vai es vēlreiz varu redzēt, kas ir par? Paldies. Kas ir pret skaidrs, pieņemts. 32 par. Uh, 32 par. Eh, man ir teikts, ka 29. grozījums atkrīt. Ja 4. kompromiss tiek pieņemts, tad, tad atkrīt 32. Kas par? Pret. Ko dara pārējie? Tad, tad kas par? Super. Pret. Atturas. Pieņemts. 37 par. Pret atturas pieņemts. Kompromiss 5 par pret atturas pieņemts 30, 43 par pret atturas noraidīts. Tālāk 44 par pret atturas pieņemts. 45 par pret. Vai vēlreiz var redzēt, kas ir par 45? Pārbaudam elektroniski 45. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad balsojam par ziņojumu kopumā elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un ziņojums pieņemts apsveicu uh, referentu, ļoti skaidrs rezultāts. Tālāk ķersimies pie septītā punkta - daudzgadu finanšu schēmas pārskatīšana 2007.13. gadam, uh, lai sektu ITER projekta papildu vajadzības, par to ir balsošanas saraksts. Uh, eh, referente ir kolēģis Artorī, pirmais grozījums, kas par? Pret? Atturas, noraidīts, divi par? Pret? atturas, noraidīts, 3 pār, pret, atturas, noraidīts, kompromiss 1 pār, pret, atturas, pieņemts, 6 pār, pret, atturas, pieņemts, 7 pār, pret, atturas, pieņemts, 8 pār, pret, atturas, noraidīts, 9 par, pret, atturas, pieņemts. Desmitais par, pret, atturas, noraidīts. Vienpadsmitais par, pārbaudīsim elektroniski desmito. Sākam balsot. Beidzam balsot. Nu, knapi, knapi noraidīts. 11. par pret atturas noraidīts, 12. par pret atturas noraidīts, 13. par pret atturas noraidīts, 14. par pret atturas noraidīts, 15. par pret atturas pieņemts, 16. par pret atturas noraidīts noraidīts, 17. par, pret, atturas, noraidīts, 19. par, pret, atturas, noraidīts, 18. par, pret, atturas, pieņemts, 20. par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss 2 par, pret, atturas, pieņemts, 23 par, pret, atturas pieņemts, 24 par, atvainojiet, tikau kundze. Priekšsēdētāji, viss Vispirms es gribētu pasvītrot to faktu, ka mēs atsaucamies uz nākotnes nepalieciešamību ar finansējumam. Tādējādi es vēlētos dzirdēt komisijas atzinumu pirms balsoju par šo grozījumu attiecībā uz iespēju veikt analīzi nākotnes eh, ITER finansējumam, balstoties uz e, projekta obligācijām. Gribētu dzirdēt komisijas viedokli. Äh, okay, wir machen jetzt die Abstimmung bis. Labi, tagad uh, nobalsosim līdz galam un pēc tam domāsim tālāk. Tad, tad normāli vajadzētu nobalsot un izteikties tad pirms uh, visas tās balsošanas. Tad par 23 pār. Ah, atvainojiet. Tad uh, e, 24. Kas par pret? atturas, noraidīts. Un balsojam par ziņojumu kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un ziņojums pieņemts. Apsveicam referenti. Un līdz ar to arī ar šo darba kārtības punktu esam tikuši galā, esam tikuši galā ar visu balsošanu pateicos kolēģiem par sapratni, ka man vajadzēja tomēr ievērot eh, noteikumus. Es labprāt turpinātu darbu ar nākamo darbu kārtības punktu, bet tas ir iespējams tikai tad, ja zālē ir miers un klusums. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Kolēģi! Vai es varētu jūs lūgt turpināt sarunas ārpus šīs sanāksmju telpas, lai tiem, kas vēlas turpināt sanāksmi, nevajadzētu sakliekties? Tā taču nevar strādāt. Dārgie kolēģi, lūdzu, vai jūs varētu turpināt savas diskusijas ārpusē, un mēs varētu turpināt savu darbu šeit?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 So, dann fangen wir jetzt an. Labi, tad turpināsim darbu. Uh, runāsim par viesabunēšanu mobilajos publiskos, publiskajos mobilo sakaru tīklos un došu vārdu Nībleres kundzei. Un tas nozīmē, ka pārējie nerunā. Mēs, mēs būtu jauki, ja mēs varētu klausīties. Un vārds kolēģei Nīblerei, vienai pašai, tikai viņai. Paldies priekšsēdētāji, dargie kolēģi. Uh, ir uh, notikusi pirmā diskusija par uh, jauno viesabunēšanas uh, trešo regulu, un es esmu ļoti ieinteresēta arī jūsu iespējamajā devumā šajā jautājumā un es vēlos iepazīstināt jūs ar komisijas priekšlikumu un no savas puses eh, sniegt eh, secinājumus, bet pirms tam man ir tāda ievada piezīme. Jūs jau zināt, ka viesabonēšanas tēma parlamentam ir bijusi aktuāla vairākus gadus. 2007. gadā mēs eh, pieņēmām pirmo viesabonēšanas regulu, un uh, Uh, attiecībā uz uh, ienākošajām un izejošajām pārobežu telefonu sarunām 2009. gadā mēs uh, šīs cenu augšējās robežas paplašinājām arī uz izziņām un datu pārraidi ar otro regulu, un tā rezultātā kopš jūlija šīs izmaksas ir maksimāli 39 eiro centi par izējošajiem zvaniem un 15 eiro centi par ienākošajiem. Īziņa nedrīkst maksāt vairāk kā 11 centus un datu pārbaudes pārēdes robeža ir 80 eiro centi. Tāds bija mūsu lēmums, jo mēs uh, sapratām, ka ir eh, jāregulē šīs cenas, ja gadījumā ir nepieciešami šie pārobežu pakalpojumi vienotajā tirgū. Un eh, pašreizējā situācija, dāmas un kungi, ir šāda. Protams, ka tā ir nedaudz uzlabojusies, eh, pateicoties pirmajai un otrajai regulai. Eh, izmaksas ir samazinājušās par 46%, bet uh, tomēr joprojām ir nepieciešams saskaņotāks cenas, jo, jo īpaši datu pārēdas jomā. Tāpēc es uzskatu, ka ir labi, ka komisija ir nākusi ar priekšlikumu par trešo viesabonēšanas regulu, lai nodrošinātu patērētājiem draudzīgākas cenas tāds arī ir šis priekšlikums. Jūs jau zināt, ka nākamā gada vasarā uh, beigsies uh, darbības termiņš pirmajai un otrajai viesabonēšanas regulai, un par to mēs arī noteikti runāsim šajā komitejā, lai uh, varētu panākt saviem patērētājiem draudzīgākas cenas uh, arī 2012. gada vasarā, tāpēc mums uh, ir jāstrādā pie šīs uh, trešās viesabonēšanas regulas, uh, kas uh, varētu stāties uh, pirmo divu regulu vietā. Komisijas priekšlikumā ir paredzētas jaunas lietas. Mēs uh, esam ķērušies pie šīm uh, viesabonēšanas regulām ne jau tāpēc, ka šis cenu robežas būtu kaut kas ārkārtīgi labs, bet gan tāpēc, ka mēs vēlamies uzlabot konkurences situāciju, bet jāteic, ka šis mērķis nav izdevies, proti uh, nav pilnībā izdevies veicināt šo konkurenci uh, mobilo sakaru tīklā tirgu. Un uh, Komisija tagad eh, kā jaunu elementu savā priekšlikumā ir ierosinājusi arī struktūrālus pasākumus, lai eh, dotu arī ārējiem operatoriem ar šo struktūrālo pasākumu palīdzību ienākt tirgu. Man šķiet, ka tā ir ļoti laba ideja. Par to gan mums būs vēl intensīvi jādiskutē, bet es domāju, ka ir būtiski, lai mēs ķert, ķertos problēmai klāt jau pašā tās saknē un uh, lai nodrošinātu lielāku konkurenci tirgū. Un uh, tāpēc mums ir svarīgi pievērsties uzreiz iekšējam tirgum, nevis turpmākos 10-15 gadus regulēt cēnas. Uh, Un uh, tad komisija ir pievērsusies šīm cēnu robežām un struktūrāliem pasākumiem. Runājot par cēnu sliekšņiem, komisija ierosinājusi uh, tos paturēt gan telefonu sakariem, gan izziņām līdz 2016. gadam. Un uh, Un, uh, cik es atceros, tad uh, izējošajiem zvaniem šī robeža uh, ir noteikta 2002. gada robežā 32 eiro centu līmenī. Un, un attiecībā uz izziņām uh, ir paredzēts, ka uh, vairumu sakaru gadījumā eh, šī cena nokritīsies līdz 2 eiro centiem, patērētājiem līdz 6 eiro centiem, un eh, attiecībā uz eh, datu pārēdi līdz 2014. gadam tā kritīsies līdz 50 procenti, 50 eiro centiem par megabaitu. Uh, Un uh, komisija ir paredzējusi, ka uh, šī uh, cenu robeža tiks automātiski likvidēta 2016. gadā ar noteikumu, ka līdz tam laikam tiks veikti struktūrālie pasākumi. Un to paredz trešais pants, kurā komisija paredz, ka telefonu operatoriem tiks eh, paredzēts eh, nodrošināt eh, tiem operatoriem, kuriem nav pašiem savu tīklu, nodrošināt piekļuvi šiem mobilo sakaru tīkliem. Un mēs jau esam diskutējuši par šo iekšējā tirgus kontekstā un apsvērumi te ir līdzīgi. Ceturtajā pantā komisija norāda, ka uh, līdz šim ir uh, Viņi norāda uz iespēju iepirkt mobilo sakaru, uh, pakalpojums un datu pārēdz pakalpojums atsevišķi, un arī šie apsvērumi mums ir zināmi. Runājot par uh, cēnu griestu uh, apvienojumu ar struktūrālajiem priekšlikumiem, es vēlētos īsumā sniegt savu vērtējumu šiem priekšlikumiem. Domāju, ka ir būtiski uh, Uh, atbalstīt šo komisijas divu uh, joslu pieeju, radot lielāku konkurenci tirgu. Un es esmu runājusi ar patērētāju aizsardzības apvienības pārstāvjiem. Un tika secināts, ka mobilo sakaru jomā ir svarīgi nodrošināt lielāku patērētāju uzticēšanos, jo daudzi, dodoties uz ārzemēm, vienkārši izslēdz eh, viesabunēšanas iespēju, jo viņi baidās, eh, ka mm, viņi vienkārši nosirmos saņemot telefonu rēķinu. Un tāpēc ir svarīgi ar mūsu pasākumiem veidot arī lielāku uzticēšanos, eh, lai mēs varētu Eh, pilnvērtīgi nodrošināt eh, iekšējā tirgus iespējas. Attiecībā uz cenu tarifu augšējiem sliekšņiem eh, es domāju, ka uh, telefonu sakaru un īziņu jomā priekšlikums nav slikts. Par to varētu diskutēt, vai mums nevajadzētu lielāku manevru telpu, bet Es jau īpašu uzmanību pievēršu datu pārēdēji, un šeit ir svarīgi, lai gan šeit komitejā, gan plenārsēdē mēs e, veidotu savu nostāju, jo šīs nostājas ir ļoti atšķirīgas. Es uzskatu, ka komisijas pieeja šeit nav bijusi pietiekami tālajoši, ir nepieciešami turpmāki soļi, un tāpat arī Uh, šai starpībai uh, starp izmaksām un gala klientu cenām ir jābūt uh, mazākai. Bet, kā jau sacīju, mums par to būs vēl jāapspriežas, un šīs cenu robežas mums ir vajadzīgas tik ilgi, kamēr struktūra pasākumi nav mums nodrošinājuši pārliecību par to, ka iekšējais tirgus un konkurence darbojas. Uh, Par šiem struktūrālajiem pasākumiem es vēlos eh, teikt arī pāris lietas. Pirmkārt, ir svarīgi, kā tie tiks īstenoti, jo komisija nav uh, iepazīstinājusi ar metodēm, kā tā vēlas šos pasākumus īstenot. Tā ir palikusi tehnoloģiski neitrāla. Bet eh, ir bijuši dažādi mājieni, piemēram, te ir bijusi runa par single vai dual imsi risinājumiem. Uh, jautājums ir par to, vai būs vajadzīga viena vai divas simkartes. Un uh, ir bijuši dažādi priekšlikumi, tostarp arī uz, attiecībā uz bezvadu tīklu. Un, uh, dārgie kolēģi, Es eh, pārlasot šo komisijas priekšlikumu secināju, ka varbūt nav mūsu uzdevums kā likumdevējiem pievērsties šiem single un dual imsi jautājumiem un citām tehniskām lietām. To vajadzētu skatīt Bērekam un komisijai. Eh, šīs struktūras pavisam noteikti varēs izvērtēt šīs tehniskās lietas labāk nekā mēs šeit, bet es eh, esmu sapratusi, kā tomēr ir jāatbalsta zināms, eh, zināms domu gājiens par labu šiem struktūrālajiem pasākumiem un patērētājiem draudzīgiem risinājumiem, un ir arī neskaidrie jautājumi, par kuriem mums būs jārunā. Man ir svarīgi nodrošināt lielāku konkurenci tirgū, eh, lai būtu patērētājiem draudzīgāki pasākumi, lai rastos lielāku uzticību gala patērētāju vidu Un, uh, lai, lai nebūtu tā, ka ir jāatsakās no datu pārraides eh, šķērsojot robežu, bet tā notiek daudzos gadījumos. Un uh, ir viena lieta, kurai komisija nav pievērsusies, tas ir mans pēdējais punkts, proti eh, šie milzīgie rēķini, kas šokē patērētās. Uh, bet nevis attiecībā uz Eiropas Savienības tirgu, bet ārpus Eiropas Savienības. Es domāju, ka attiecībā uz šo jautājumu mums vajadzētu padomāt, vai uh, mēs. Uh, nevarētu ko darīt attiecībā uz šiem milzīgiem reiķiem ārpus Eiropas Savienības. Piemēram, ja es dodos uz Izrēlu, uz Eģipti vai ASV, tad uh, Mm. šis operators, eh, operatoram varētu būt pienākums nosūtīt patērētājiem brīdinājumu, ka patērētājs ir pārsniedzis zināmu, piemēram, datu pārraides limitu. Šo ierosināja arī Bereks, un man ļoti patiktu, ja eh, šī ideja tiktu atbalstīta. Tāpat arī komisija ir uh, eh, nākus klajā ar priekšlikumiem attiecībā uz mērvienībām, kilobaitiem, megabaitiem, bet uh, kolēģi Engstroma ir ierosinājusi runāt jau par gigabaitiem, un es labprāt uzzinātu, kādas ir jūsu domas šajā sakarā, bet man pirmām kārtām būtu svarīgi noskaidrot, kāds ir jūsu viedoklis par trešo viesabonēšanas regulu. Es domāju, ka komisijas iesniegtais priekšlikums ir ļoti labs, tajā būtu uh, uzlabojumi aspekti. Mērķis ir skaidrs - panākt lielāku konkurenci tirgu mm, ar struktūru pasākumu palīdzību, bet vajadzētu paturēt prātā arī šo cēnu regulēšanas aspektu, uh, motivējot uh, operatorus, jaunus operatorus ienākt tirgu, lai mazinātu uh, atšķirības starp šīm vairumu cenām un galu patērētāju cenām, un ir arī ļoti svarīgi stiprināt eh, patērētāju uzticēšanos tirgumu. Un eh, jautājums, vai šī trešā regula mums palīdzēs to izdarīt. Runājot par grafiku, priekšsēdētāju kungs, es centīšos pabeigt eh, ziņojuma pirmo uzmetumu tik drīz, cik vien iespējams. Uh, lai mēs vēl šogad vienā no mūsu pēdējām sanāksmēm pirms, eh, pirms eh, Ziemassvētku brīvdienām varētu par to diskutēt. Varbūt, ka tas notiks jau 19. decembrī. Un es priecātos, ja būtu iespējams sarīkot šajā komitejā kādu mini uzklausīšanu eh, attiecībā uz tehniskiem jautājumiem. Un tad jau mēs varēsim runāt par termiņu grozījumu iesniegšanai, termiņu balsošanai. Un eh, mēs jau zinām, cik eh, baisas ir šīs pirmā lasījuma vienošanās reizēm, un jāskatās, cik ātri tas viss varēs eh, norisināties. Bet es no savas puses darīšu visu iespējamo, lai maksimāli savlaicīgi uh, risinātu šīs lietas, lai līdz nākamā gada vasaras uh, brīvdienām uh, mēs jau varētu nākt pie saviem uh, patērētājiem mājās ar labām ziņām attiecībā uz viesabonēšanas uh, situācijas uzlabošanu. Tas arī būtu viss no manas puses. Es pateicos un ceru uz jūsu sadarbību un uh, arī par jūsu uzmanību. Paldies, Niblers kundze! Un uh, varbūt divas procedurālas piezīmes. Uh, tātad mini uzklausīšana jau ir nolēmta, tā notiks 19. un 20. decembrī. Sekretārs man ir darījis zināmu, ka uh, ziņojuma iesniegšanas termiņš būs diezgan īss pēc uh, uh, uzmetuma prezentēšanas. Un, uh, Arī es varu komentēt. Jūs arī ierosinājāt rīkoties ātri, bet svarīgi ir, cik daudz diskusiju būs nepieciešams un vai mēs tiksim galā tik īsā termiņā vai nē. Mums ir vajadzīgs pietiekam daudz laika. Un atšķirībā no uh, citiem plāniem jāteic, ka šis viesabunēšanas jautājums nav nekāds jaunais jautājums. Uh, Delka Stiljo kundze. Sí, eh, gracias. Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti īsi runā par pirmo kopienostāju uh, eh, roaming gadījumā, un Anģelika Nībleris sniedz visaptverošu redzējumu tam, ko piedāvā komisijas piekrīt viņai, ka vispārīgi šis ir interesants priekšlikums, lai varētu virzīt tālāk konkurences eh, Eh, ko, līmeni, kompetences līmeni. Tomēr vēlas atzīt, kā cenas ir kritušās, bet eh, konkurence vēl aizvien nav pārāk augsta. Mēs esam runājuši par vienošanām, kas būtu jānosaka starp lieliem operatoriem, tomēr reāli uh, nekādas lielas konkurences šajā sakarā nav vērojamas. Es domāju, šobrīd eh, mums vajadzētu apspriest vispārīgas lietas un pēc tam konkrētās. Šis ir strateģisks jautājums un cieši saistāms un tam ir jābūt eh, koncentrētam gan uz balss, gan datu pārraidi. Sākotnēji mēs runājam tikai par roamingu, uh, par viesovināšanu balsī, valsts uh, zvaniem, pēc tam datu pārraidei un tālāk mēs nonākam pie trešā un mums vajadzētu mēģināt sakārtot lietas, lai datu pārraidē no, tiktu konkurētspējīga tirgus ietvaros ar infrastruktūrām, kas to spēj garantēt. Un tāpat arī jāsaista raum, e, viesabonēšana ar spektra jautājumiem, par ko mēs runājam jau šorīt. Un kas piedāvā izmantot mobīlo platjosli, lo, platjoslu, lai varētu nodrošināt e, dātu pārraidi. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Manuprāt, tirpstruktūra ziņā mums šobrīd ir nepieciešams konkurētspējīgs tirgus balss viesabonēšanā un tālāk ļoti labs pasākums šeit būtu likt uzsvaru uz datu pārraidi. Manuprāt, jānorāda ir tas, ka pasaule attīstās ļoti ātri un kapacitāte pārraidīt datus konkurētspējos kontekstos ir ārkārtīgi būtiska. Manuprāt, šī viesabonēšana ir ļoti svarīga. Tā būtu trešā kārta viesabonēšanas jautājuma risināšanā, un mums ir jāstrādā pie šā jautājuma maksimāli drīz, lai mēs varētu pēc tam sākt skatīt e, detaļas attiecībā uz viesabonēšanas tirgu. Paldies, eh, tālāk Gabals kungs. President. Paldies priekšsēdētāji, es gribētu pateikties Anželikai Nībarei par lielisko komisijas priekšlikumu prezentāciju, kas dos man savukārt iespēju izteikties īsi. Es jau strādāju kopā ar Angeliku pie pirmās viesabonēšanas kārtas. Es atgādināšu, ka viņi bija mūsu komitejas priekšsēdētāji to brīdi, un mēs izveidojam ļoti eh, efektīvu trilogu. Mēs uh, Eh, darījām eh, zināmas padomē parlamenta nostājas un guvām visai ievērojams panākums. Pat, ja vēl pēc eh, pirmā un ot, pirmās un otrās viesabonēšanas, tomēr ir visai lieli tarafi visā Eiropā un ne tikai attiecībā uz datu pārraidi. Taisnību sakot, visi, kam ir mobilais telefons, apzinās, ka ir praktiski nav iespējams izprast telefonu rēķinu. E, norādītie lielumi ir neizprotami, un mums ir jāmēģina panākt, lai operatori nāktu klajā ar draudzīgāku pieeju attiecībā uz klientu Tāpat arī tas attiecas uz nepieciešamo informāciju eh, par tarifiem. Un šajā sakarā man jākonstatē, ka ļoti daudz operatori nāk ar agresīviem piedāvājumiem attiecībā uz jauniem klientiem, bet eh, parasti aizmirst eh, dot iespēju izmantot esošajiem klientiem jaunos piedāvājumus. Un es domāju, ka šeit varētu pārskatīt sasarindu jautājumus, lai operatori dotu iespēju izmantot visiem eh, esošajiem klientiem eh, iecerētos pazeminājumus, ko tās tie ir paredzējuši jaunajām mērķu grupām. Un tagad komisijas priekšlikuma sakarā, manuprāt, tas ir iecerēts pareizi, pat ja mums vēl būtu atsevišķas detaļas jāapspriež konkrēti tehniski jautājumi. Un šeit es atsaucos uz Bereka analīzi un piezīmēm, bet mums būs laiks to paveikt Angelikas vadībā ar ēnu referentiem, jo, manuprāt, šeit mēs strādājam tādā jomā, kur varētu notikt ļoti liela sadarbība starp politiskajām grupām. Kā jau es to sacīju uh, uzklausīšanā, kuru vadīju iepriekšējā sasaukumā, uh, operatoru nelaime ir tā, ka pirmie upuri viņu tarifiem, augstajiem tarifiem, ir Eiropas de parlamenta deputāti, kas ir lieli viesabonēšanas lietotāji. Un, ņemot vērā sacīto, manuprāt, viens no atlikušiem jautājumiem ir tas, vai šī E, konkurences paplašināšana dos jaunas iespējas, e, būs noderīgi tikai lielajiem operatoriem vai tāpat interesanta jaunajiem un mazajiem. Es e, konstatēju, ka Vodafone, Orange, Telefonika un citi lielie Eh, operatori ir klātesoši praktiski visās valstīs. Un tad, kad mēs uzņem pārstāvjus no šīm lielajām grupām, tad viņi visi saka, ka viņiem ļoti patīk iekšējais tirgus, bet tarifu eh, iemeslu dēļ viņi eh, gribētu paturēt spēkā stingras nacionālās robežas. Paliksim iekšējā tirgus loģikā un mēģināsim panākt iekšējo tirgu tā skaitā viesabonēšanai, gan valsts, gan, gan, gan datu pārraidēji, un arī runājot par trešajām valstīm, e, kad mēs dodamies ārpus Eiropas Savienības, kas mums nereti atgadās doties misijās ārpus Eiropas Savienības, tad uh, saņemot rēķinus, mēdz būt nepatīkam pārsteigumu. Vajadzētu domāt, kā šo problēmu atrisināt un kā eh, noraidīt eh, nevajadzīgus eh, paziņojumus no vietējiem un nepieprasītus eh, signālus no vietējiem operatoriem, kas pēc tam, par ko pēc tam būs jāmaksā. Un es kopīgi sadarbībā ar referentu esmu pārliecināts, ka mēs varēsim eh, strādāt ātri un panākt vienošanos pirmajā lasījumā ar padomu. Paldies! Bedanke mich und darf Frau Valian das Wort. Paldies, un tālāk vārds Valienas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Būtu jauki iepazīstināt jūs ar eh, manu viedokli. Eh, labi, ka šīm eh, viesabunēšanas regulām ir klāt numuriņi, jo tas sniedz milzīgas iespējas. Varbūt, ka pie kādas 15. viesabunēšanas regulas mēs būsim sapratuši, ka viesabunēšanas biznesa modelis sniedz to, ko patērētāji sagaida no šī pakalpojuma bet kamēr mēs vēl esam tikai pie trešās viesabonēšanas regulas, es uh, sadarbojos ar Angeliku uh, un uh, dar, darīju to pie, darbā pie pirmās un otrās regulas. Uh, mēs piedalījāmies trialogos, kas bija veiksmīgi. Un mēs visi ceram, ka viesabunēšanas pakalpojumi uzlabosies Eiropas iedzīvotājiem. Es uh, vēlos uh, pateikties komisijai un norādīt, ka atbalstīšu šo pieeju, jo tā ir viena no pirmajām, kurā ir mēģināts ierosināt tā dēvētos struktūrālos pasākumus, kuru mērķis ir panākt lielāku konkurenci tirgu, kvalitatīvākus pakalpojumus par pieņemamām cenām. Burvīgi. Lūk, šis mērķis bija arī pirmās un otrās regulas mērķis. Otrajā regulā mēs aicinājām pēc struktūrāliem pasākumiem, un tagad komisija nāk ar tādiem klajā. Šī pieeja ir ārkārtīgi interesanta, jo tad, uh, eh, ja mēs uh, vairs nenonāksim pie vienas joslas pieejas, vienmēr būs divi joslu pieeja, un abas šīs joslas virzās vienā virzienā, tās ir paralēlas, un uh, nerada vēl lielāku haosu. Runājot par atsaistīšanas jautājumu, raudzīsimies, vai tas darbojas, bet man patīk šī pieeja. Es saprotu, ka tarifu griesti joprojām paliks spēkā, un uh, tos vajadzēs apvienot ar atsaistīšanas procesu. Es ceru, ka mēs uh, atkal nesāksim virkni populistisku pasākumu eh, tarifu griestu samazināšanai. Kaut arī ir šādas tādas problēmas ar datu pārraidi, mēs tomēr varam novērot, ka vairuma cenas ir samazinājušās, bet mazuma tirzniecības cenas joprojām ir ļoti augstas. Un varbūt šis ir jautājums, par ko mums arī vajadzētu pastiprināt diskutēt. Tālāk ir dažādi eh, sīki aspekti, Varbūt, ka vajadzēs lemt, vai mēs izvēlēsimies uh, vie, atsevišķo vai duālo IMSI vai arī kombināciju. Un, uh, lai ko mēs arī izlemtu, šai mūsu izvēlētai pieeja ir jābūt vienkārši izmantojamai. izmantojamai. Un uh, Tāpat arī ir svarīgi saglabāt nacionālo operatoru statusu. Tālāk, runājot par atsaistīšanu, kāpēc es kā patērētāja nevaru uh, iegādāties viesabunēšanas pakalpojumus no citas valsts operatora, nevis no tā, kas uh, nodrošina pakalpojumus manā dalību valstī. Uh, Tā ir viena lieta, ko es nesaprotu, jo, kad patērētāji dzirdēs par mūsu atsaistīšanas plāniem, viņi sagaidīs, ka tā būs eiropeiska pieeja, un es nesaprotu, kāpēc es nevaru šādi izvēlēties operatoru. Bet, eh, ja reiz mēs runājam par atsaistīšanu, varbūt, ka mēs varēsim rast atbildi uz šo jautājumu. Nu, jā, pagaidām eh, tāda ir mana nostāja. Es eh, mēģināšu atbalstīt visu procesu un varbūt, ka mums kopā ar komisiju izdosies rast kādu jaunu spožu ideju. Kolēģi Lamberts. Lambert kungs. Thank you, Chair. Uh, thank you, Angelika, for. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, Angelika, par lielisko ievadu. Es neatkārtošu visu sacīto, jo es lielākai daļai piekrītu. Es vēlos sacīt, ka, protams, es negribu uh, uzsākt populistisku sacīkstī, kā sacīja Adriāna, bet gribu norādīt, ka manas lielākās bažas ir struktūrāli, uh, eh, struktūrālie pasākumi un uh, eh, vairuma. Uh, Vairumtirdzniecība. Un es gribētu E, šajā sakarā es e, domāju, ka operatoriem varētu būt visai piesardzīga, ka viņi varētu nevēlēties viens otram nodarīt pāri. Un e, esmu mazliet nobažījies par to, ka mēs izmantojam tarifu griestus, lai panāktu savas vēlmes, kas nebūtu ir vispareizākais e, veids. Mums būtu jāizmanto uzklausīšana, lai mazliet dziļāk risināt šos jautājumus. Un ja mums nav nekā šobrīd labāk nekā komisijas piedāvātā, tad es to atbalstu. Taču, no, e, Izskatīsim pilnīgi visas iespējas, varbūt papildu struktūrāls pasākums un e, varbūt tos mēs varam iestrādāt tekstā, protams, protams pārāk nekavējoties, bet es gribētu arī piedāvāt pāris runātājus uz uzklausīšanu, kas mums eh, jānotur un kas ņem vērā eh, vairum tirsniecības tirgu viesabonēšanā, tad, kad mēs par to runāsim. Paldies. Kolēģi Čičester. Paldies, Čičester kungs. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji, un es gribu pateikties Angelikai Nīblerei par viņas prezentāciju. Viņa ir Eh, daudz paveikusi šajā jomā. Gribu sacīt, ka mūsu cenu griezt ieviešanas eh, ne, eh, nodrošinās konkurētspējas celšanos sektorā un Mums te ieviesās, neizdevās ieviest eh, lielāku konkurenci šajā sektorā. Un es saprotu, ka balss pārraides apjoms ir palicis statisks. Un tad, kad mēs sākām strādāt pie šiem jautājumiem pirms kāda laika, jau pie, pie pirmās viesabanēšanas bija uzlikta, bija pienākums operatoriem samazināt cenas un cilvēki drošāk sāka izmantot viesabanēšanu. Tomēr tā nenotika. Un gribētu sacīt kolēģim Robertam Gebelsam Atcerēsimies, ka tas tomēr galvenokārt ir domāts patērētājiem, nevis parlamenta deputātiem, jo e, šeit e, nozare mūs e, var apsūdzēt, ka mēs to darām tikai savās interesēs, bet mums ir jādomā par saviem vēlētājiem vairāk nekā mums pašiem. Šeit mēs varētu piekrist. Vēl es gribu sacīt, ka man patīk atsaistes jēdziens. Un Esmu pārliecināts, ka tādā veidā var ieviest lielāku konkurenci, un runājot par atsaisti starp balsi un datiem, vajadzētu arī nozarei varēt šo jautājumu atrisināt. Angelikas jautājums par rēķinu šoku šis pasākums, kas var skart nevainīgu patērētāju rēķins pēc tam, kad ir pabijuši ārzemēs, Es eh, sākotnējā likumdošanā eh, aicināju uzlikt par pienākumu operatoriem brīdināt patērētājus tad, kad tie varēs saskarties ar augstām izmaksām vai nonākt viesabonēšanas situācijā. Un es domāju, ka uh, kavē temptu ir ļoti labs princips. Es nezinu, kā to tulki pārtulkos. Tas nozīmē, ka cilvēkiem ir jāuzņem zinām atbildība par to, ko tie dara vai nedara, bet šeit man būtu ieteikums, kā pasargāt mūsu patērētājs no e, līdzīgiem negadījumiem. Tas nozīmē, ka aicināts patērētājiem eh, tiesības aicināt eh, ap, apstrīdēt rēķinus, ja tie uzskata, ka viņi ir saskārušies ar pārāk augstām izmaksām. Tagad varētu būt jautājums, kas ir pārāk augstas izmaksas. Un vēl pēc brīža es nāku klājā ar vēl radikālāku priekšlikumu par balss iesavarēšanu. Bet tas varētu būt veids, kā disciplinēt operatorus vieglāk nekā cenu griezt noteikšana. Mans radikāls, radikālais ieteikums ir, es nedomāju, ka tas ir ka šāda pieeja būtu eh, izmantojuma balss eh, pārraidēs. Es nedomāju, ka mums vajadzētu noteikt cenu līmeņus eh, tirgos, tas ir pret konkurence. Un mums ir jāpalūkojas no cita aspekta šo jautājumu. Un, manuprāt, vai nebūtu pienācis laiks dot operatoriem otro iespēju atcelt cenu griestus? Balss viesabonēšanai tajā pašā laikā ieviešot atsaisti un sakot, lūk, lūk, tā kā jūs konkurējat, jo viņi ir, ir vairāk kārt to sacījuši, ka viņi konkurē. Jo Ja jūs ļaunprātīgi to izmantojat un, un, un, un vairs nav šī, šo cenu griestu, tad pēc kāda laika tos var atkal ieviest atpakaļ. Vienkārši esmu nobažījies, ka mums nav izdevies šeit gūt panākums un mēs aizvien vairāk nodarbojamies ar cenu kontroli, ar intervenciju un tas ir zināmā mērā pret tiem mērķiem, ko mēs vēlamies nodrošināt eh, vienkārši eh, vienotajā tirgū. Paldies! Thanks, kolēģi Rībiš! Paldies, eh, kolēģis Rībiks! Paldies! Pateicos uh, Angelikas Nībleres kundzei. Uh, mēs uh, agrāk nedomājām, ka mums vajadzēs trešo viesabunēšanas regulu. Mēs uzskatījām, ka problēma tiks atrisināta jau ar pirmo, bet uh, tas uh, neapšaubām liecina par pastāvošo realitāti. Tehniskais progress eh, noris ļoti dinamiskos apstākļos, un līdz ar to mums vajadzētu pievērsties daudz īsākiem laika termiņiem, jo īpaši attiecībā uz eh, mūsu pasākumiem. Un eh, tam ir vajadzīgas arī ekonomiskas pieejas. Mums kā politiķiem ir svarīgi ne tikai tas, ka mēs mūsu Uh, iedzīvotājiem varam parādīt, ka ir iespējams izveidot uh, vienotu tirgu un uh, izvēlēties no daudziem piedāvātājiem, un mēs ceram, ka tas būs iespējams līdz 2014. gadam, jo 2014. gadā mēs stāsimies pārbaudījumu priekšā notiks Eiropas parlamenta vēlēšanas. Uh, Un tāpēc es ceru, ka līdz 14. gadam mums būs uh, ziņojums par to, ko trešā viesabonēšanas regula ir sniegusi Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Tas ir izšķirīgs punkts, jo uh, tā ir, uh, šī tēma ir ļoti labi pazīstama Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Es uzskatu, ka ir svarīgi diskutēt arī par caurskatāmības uzlabošanu jo ir svarīgi, lai būtu skaidrība gan par patērēto daudzumu, gan arī par eh, šo pakalpojumu cenām. Un uh, Un uh, ir svarīgi, lai tiktu sniegta informācija par to, cik daudz datu ir patērēts, cik daudz minūšu ir norunāts, kāda ir cena, cik daudz procenti no kopējās paketes jau ir patērēts. Uh, Es eh, domāju, ka uh, būtu ļoti jauki, ja uh, tiktu pieprasīt lielāka caurskatāmība. Tāpat es domāju, ka būtu jāpaliek pie kilobaita datu mērvienībās, jo tā ir ļoti pārskatāma, bet uh, mums vajadzētu apskatīt arī gigabaitus un terabaitus vairuma tirzniecības tārifu jomā jo jauno paudžu tīkli ļaus pārēdīt pavisam citus datu apjomus, jo, piem, piemēram, gadījumos, kad klients uh, vēlēsies noskatīties filmu, uh, tāpat es uh, vēlos arī, lai komisija padomā, kā mēs varētu telekomunikāciju pakalpojumu vairam tirgotājiem uh, palīdzēt nodrošināt pārēju uz bezvadu tīkliem. Ir ļoti svarīgi, lai telekomunikāciju operatori paši pieņemtu lēmumu par to, uh, kuros uh, gadījumos uh, telefona ierīce darbosies līdzinājā 3G tīklā vai arī jau Wi-Fi tīklā. Tāpat arī runājot par izziņām. ir svarīgi, lai izziņa pienāktu adresātam tad, kad tā būtu nosūtīta, nevis eh, pēc kādām astoņām stundām. Es domāju, svarīgi, lai patērētājs eh, mazumtirdzniecības jomā varētu izvēlēties no vairāk nekā 80 esošajiem operatoriem Eiropā. Un uh, lai šī informācija būtu pieejama internetā, tāpat arī būtu iespējams saņemt visus aprēķinus internetā. Un tādajādi šī situācija būtu pārskatām arī attiecīgajiem dienestiem. Runājot par pakalpojumu paketēm, uh, Ir svarīgi, lai tiktu pieminētas visas slēptās, fiksētās izmaksas, kā piemēram tārifi, uh, izmaksas visā līguma darbības laikā. Un uh, es uzskatu, ka šīm izmaksām ir jābūt proporci proporcionālām. Ilvskogs kundze. Tak, Rūd, forande. Tā ir förslaget. Priekšsēdētāji. Es domāju, ka daudzās jomās šis eh, priekšlikums ir labs, jo uh, tur ir eh, skaidri risināta absurdā situācija, kas pastāv iesaponēšanas tirgu. Un uh, uz to norādīja arī Nieblers kundze teiktais. Runājot par struktūrāliem pasākumiem, patiešām ir jādara vairāk, bet mēs, mums jāieklausās arī tajās bažās, kas ir izskanējušas, ko ir pauduši vairāki parlamenta deputāti attiecībā uz tām iespējām, kas pastāv reāli konkurēt tirgu un cik efektīvi tas tiek darīts, jo pretējā gadījumā mēs uh, panāksim ļoti maz. Tālāk par uh, cenu griestiem. Protams, tiem ir jābūt pēc iespējas zemākiem. Un jādarbojas, uh, piemēram, arī attiecībā uz viedtelefonu lietotājiem. Mums ir uh, noteikumi, kas ir uh, attiecināmi arī uz mobīlo telefonu izmantošanu interneta pārlūkošanai. Un eh, jāpanāk, lai šie noteikumi būtu piemērojami arī nākotnē. Jo, ja mums būtu jāizvērtē tas, kā tiek uh, pieņemti noteikumi par patēriņu cēnu griestiem, tad šie griesti parasti ir pārāk augsti. Ja, piemēram, viena gigabaita izmantošana, tad šīs cenas būtu eh, 900 eiro tagad, pēc tam tas pazeminātos uz 700 eiro un tad būtu 500 eiro. Vienalga šīs cenas ir pārāk augstas. Un es gribētu pilnībā piekrist Robertam Gēbelsam par to, ka ir nepieciešama plašāka pieeja, ka ir jāskatās no patērētāja viedokļa runājot ne tikai par cenām, bet arī par to, kā pret jums izturas kā patērētāji, un lai jūs varētu saprast vispār savu telefonu rēķinu. Jo ir tādi aspekti šajā jomā, kas eh, no patērētāja viedokļa nav atrisināti mums ir jādomā arī, kā tiek pamatota šī ideja par cenu griestu noteikšanu. Šķiet, šie argumenti nav īsti pareizi. Izskatās, ka mēs drīzāk raugāmies pagātnē, nevis nākotnē. Hokmārkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka ir pamats justies, just vilšanos par situāciju šajos tirgos. Kad es šeit uh, sēžu un skatos uz Rodes kungu, viņš ir no Dānijas, un ja es braucu pie viņa ciemos uz Dāniju, uz Kopenhāgenu, un pēc tam zvanu uz Zviedriju pa telefonu, tad tik un tā tas izmaksā dārgi, un arī internet tā lietošana izmaksā dārgi, bet ja viņš atbrauc pie manis uz Malmi un pēc tam zvana uh, 18. 1800 km attāla pilsētai, tad uh, viņš to dara uz uh, mana fiksētā telefona, un tas man neko nemaksā. Un tas liecina par to, cik šī situācija ir absurda. Uh, Jāsaka, ka šajā jomā mums nav vienotā iekšējā tirgus. Ir 27 atsevišķi tirgi, un dažkārt es cenšos uh, saprast, kādēļ tas tā ir, jo daudzi saka, ka, ka situācija ir jāmaina, bet uh, tā nav mainīsies. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, patiesībā jāsaka, ka šajā jomā tā vēl ir melnbaltā televīzija. Uh, šī situācija ar viesabonēšanu. Tas ir viss tik šausmīgi novecojis. Tas ir izaicinājums gan telefonu operatoriem beidzot pārvarēt šo atpalicību, gan arī mums. Jo pretējā gadījumā mēs bezgalīgi varēsim diskutēt par cenu griestiem. Protams, mēs vēlētos, lai, lai šīs cenas pazeminātos, bet nekas pēc būtības jau nemainīsies. Ja mēs palūkojamies uh, pagātnē par šīm problēmām, kas ir saistīts ar cenu griestiem. Lamberts kungs norādīja, ka šeit patiesībā ir darbojas karteļi, un manuprāt, šī cenu ierobežojumi arī stimulē karteļu veidošanos, un cenas tālāk nepazeminās. Es tāpat kā. Ka Angelika Nīblerē atbalstu komisijas moderno pieju par atsaistīšanu, bet uh, manuprāt, kas mums būtu nepieciešams? Uh, mums būtu jāskat, jāīsteno tāds plašāks skatījums. Šeit ir runa ne tikai par cenām, bet arī par izmantotajām tehnoloģijām. Jūs šeit pieminējāt uh, Wi-Fi bezvadu tehnoloģiju Mēs varam uh, zvanīt uz ārzemēm pa dažādām, izmantojot dažādas um, internetu programmas, piemēram, Skype un citus, un mēs varam apiet šo situāciju, rast citus risinājumus. Bet, kad mēs, uh, mums jādomā par to, lai pieņemot uh, Uh, jaunus tiesību aktus, mēs neiekonservētu vecās problēmas, bet rastu jaunus risinājumus un izmantotu jaunās iespējas. Man ir uh, prieks par to, ka mēs nobalsojām par jauno spektra politiku šorīt, bet kad mēs atverām šo spektru, rodas jaudas, jaunas iespējas, varbūt visa Eiropas licences un tad uh, varbūt ir iespējams izmantot arī citas tehnoloģijas. Ļoti svarīgi ir, lai mēs eh, pieņemot šos tiesību aktus nekavētu, nebremzētu attīstību, un tādēļ mums ir ne, nepieciešams plašāks skatījums, bet šobrīd mēs vēl dzīvojam melnbaltās televīzijas ērā šajā jomā un mums beidzot būtu pēc iespējas ātri jāpāriet uz krāsu televīziju. Paldies! Mērķis, uh, jā. Mērķis skundze. Paldies! Jā, mēs dzīvojam pagātnē vai nākotnē. Tas tiešām ir interesanti un viss šī analoģija ar melnbalto un krāsu televīziju patiesībā visu šī sistēma tiek uzspiesta. Varbūt esmu naiva un nesaprotu, kādēļ mums jārunā par cenu griestiem, ja mums patiesībā pastāv iekšējais tirgus Eiropā. Tātad patiesībā šajā tirgu nebūtu nekādas atšķirības starp nacionāliem un visai Eiropas uh, telefonu operatoriem, jo nebūtu nekādas nozīmes robežām, ja šis vienotais Eiropas tirgus pastāv Nīderlande, Strasbūra, Bēģija, visur cenām būtu jābūt vienādām. Bet uh, tas viss mūs novērt pie jautājuma par uh, cenu ierobežojumiem mazumtirzniecībai 2016. gadā. Varbūt pieeja vajadzētu būt rūpīgākai, mums būtu jāizt, jāveic izvērtējums šai sistēmai. Nav jau nekādas garantijas, ka cena pazemināsies un ka patērētāja tiesības būs labāk aizsargātas. Un vēl man ir jautājums par patērētājiem. Mēs visi esam patērētāji Un arī es pati esmu piedzīvojusi tādas uh, situācijas, kad uh, slī, slēdzot līgumus ir paredzēti dažādi īpašie piedāvājumi, zemākas cenas Āzijā, ASV un tā tālāk. un vai patērētājam vienmēr tiek sniegta viss nepieciešamā informācija, lai viņš varētu izdarīt izvēli. Un es arī gribētu piekrist Lambertam. Es nedomāju, ka mums būtu jāsaglabā karteļu veida sistēma, jo mēs vēlamies nodrošināt konkurenci atvērtā tirgu. Ir milzīgas atšķirības starp vairumtirzniecības un mazumtirzniecības cenām, un šis peļņas procents ir milzīgs. Un uh, tas mums būtu jārisina, un tāpat mums būtu jādomā arī par nepilngadīgo aizsardzību jo viņi ļoti aktīvi izmanto uh, digitālās tehnoloģijas. Un gal galā par to jāmaksā ir vecākiem. Un tagad tik augundze. Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, tas, ka mēs atkal strādājam pie viesabonēšanas regulas, nav sagadīšanās, tas ir ļoti būtiski, ir jāstiprina konkurence šajā tirgu, bet tā kā šajā jomā telefona, mobilo telefonu pakalpojumu jomā nepastāv mm, iekšējā tirgus Eiropas Savienībā, mums ir jārīkojas. Diemžēl ir ievērojams ja cenu atšķirības. Lai Eiropā būtu vienots tirgus, būtu nepieciešama mobilo sakaru jomā cēnu konverģence. Lai būtu konverģence gan starp nacionālajiem tarifiem, gan starp uh, viesabonēšanas tarifiem, un to mums būtu jāiestrādā šajā regulā. E, es piekrītu, ka mēs uh, strādājam pie šīs regulas, bet būtu jābūt piesardzīgiem ar uh, tarifu griestu noteikšanu un arī uh, nos, attiecībā uz nosacījumiem, kad šie griesti tiek atcelt, būtu jāparādz īpaša klauzula par to, ka jāveic izvērtējums pirms tiek atcelta tarifu regulēšana. Uh, ir uh, jānodrošina arī tas, lai regula garantētu infrastruktūru attīstību un uzturēšanu. Ir labi, ja tirgu ienāk jauni operatori, bet mums ir jānodrošina, lai pastāvošā infrastruktūra tiktu saglabāta un attīstīta. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams investīcijas un ka pie tā ir jāstrādā infrastruktūru īpašniekiem Tāpat atbalstu to, ka ir jānosaka darbības kritēriji, to uzsvēra arī Rūbiga kungs. Manuprāt, ir nepieņēmami, ja eh, izziņa pienāk ar vairāku dienu nokavēšanos, jo uh, izziņa ir jāpienāk uzreiz, un tādēļ ir jānosaka kvalitātes kriterija arī attiecībā uz īziņu nosūtīšanu. Ir jābūt arī ļoti skaidrām normām par eh, regulējošām institūcijām, eh, šī, lai novērstu interferences no tā tiešām cieši patērētā Eiropas Savienībā. Piem, arī e, tīpaši tas ir vērojams robežu tuvumā un arī pie Eiropas Savienības ārējām robežām. Kad Eiropas e, Savienības kaimiņu valstīs nepastāv tarifu ierobežojumi Es atbalstu Nīblers kundzes pieju. Es domāju, ka mēs visi vēlamies, lai eh, šajā tirgu būtu arvien lielāka konkurence, šis tirg, eh, šī joma attīstās un uh, patērētājiem ir arvien jaunas prasības, un tādēļ mums ir arī jānodrošina, lai patērētāji saņemtu nepieciešamo informāciju, nepieciešamos pakalpojumus, un arī operatoriem jādarbojas korektā tirgu, kurā valda konkurence, un ir arī jānodrošina tīklu attīstību un uzturēšanu. Paldies! Uh Eh, varbūt, ka komisija vēlas izteikties. Eh, jums ir vārds. Un eh, drīz pēc tam ieradīsies arī komisārs kundze. Thank you, thank you, Mr. Chairman, and, uh... Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par izskanējušajiem komentāriem. Un man ir prieks dzirdēt, ka jūs kopumā atbalstat šo jauno pieeju attiecībā uz struktūrālajiem pasākumiem. Uh, jā, tā ir taisnība, ka tarifu griestu regula neatrisināja konkurences problēmas viesabonēšanas tirgu, un tagad mums ir jādomā par alternatīvām. Un struktūrālo pasākumu risinājums, mūsuprāt, nodrošina šo alternatīvo risinājumu. Šorīt bija arī diskusijas par to, kāds būtu pareizais tehniskais risinājums, un to vajadzētu definēt detalizēti regulā. Mūsu priekšlikumā duālais imsī ir sniegts kā piemērs, jo tā ir viena no tehnoloģijām, kas sniegs iespēju jauniem spēlētājiem ienākt viesabonēšanas tirgu, kā arī esošajiem uh, operatoriem sāk darboties jaunās valstīs kā patstāvīgiem uh, pakalpojumu sniedzējiem. Taču uh, tas, ka šis risinājums ir pieminēts, nebūtu neizslēdz arī citu risinājumu iespējas. Uh, Šim risinājumam, tāpat kā jebkuram risinājumam, ko mēs pieņemam, vajadzētu palīdzēt operatoriem vieglāk iekļūt tirgu, kā arī eh, tam vajadzētu būt eh, viegli izmantojamam no patērētāju puses. Tāpat arī tam vajadzētu nodrošināt iespēju jaunajiem operatoriem efektīvi konkurēt ar esošajiem operatoriem un nodrošināt patērētājiem vienkāršu piekļuvi alternatīvo operatoru piedāvātajiem pakalpojumiem. Gan jau jūs esat dzirdējuši arī par citiem risinājumiem. Vēl bez dola IMSI ir arī uh, parastā IMSI risinājums, un uh, arī par citiem risinājumiem ir diskutēts. Es domāju, ka Valāns kundze bija tā, kas jautāja, uh, vai e, varētu būt iespējams izvēlēties viesabunēšanas pakalpojumu sniedzēju apmeklētajā valstī, jo īpaši attiecībā uz datiem tas būtu būtisks risinājums. Nīblers kundze jautāja, e, kā varētu notikt šī atsaistīšanas ieviešana, vai vajadzētu mainīt telefonu simkartes, kartes un ko tas praktiski nozīmētu. Duala imsī risinājumā patiešām būtu nepieciešams mainīt simkartes. Patērētājiem būtu jāievieš simkarte, kurā ir šī dualā imsī iespēja, tāpēc būtu jānomaina simkarte vismaz sākotnējā šī risinājuma pieņemšanas eh, fāzē ja mēs apsveram citus risinājumus, kā parasto jeb single imsi, tur nebūtu vajadzības mainīt simkārti, jo vienu un to pašu imsi izmantotu gan pašmāju operators, gan arī alternatīvais viesabonēšanas operators. Protams, jautājums, apsverot visus šos dažādos risinājumus, ir uh, kurš eh, no šiem risinājumiem patiešām nodrošina alternatīvajiem operatoriem konkurences iespējas. Un eh, es esmu drošs, ka par to mums vēl vajadzēs detalizēti diskutēt. Tālāk runājot par tarifu griestiem un vai tie šobrīd ir noteikti pareizajā līmenī. Mums vajadzētu uzskatīt eh, šo priekšlikumu par pasākumu paketi. Ir struktūra pasākumi, kur mērķis ir nodrošināt lielāku konkurenci, tāpat mums vajadzētu aizstāvēt patērētāju intereses. Ja jūs vēlaties sniegt jaunus stimulus eh, jauniem spēlētājiem eh, ienākšanai tirgu, mums vajadzētu būt ļoti uzmanīgiem ar šiem tarifu griestiem. Ja mēs tos noteiksim pārāk zemus, tad eh, nebūs īpaša stimula jauniem operatoriem ienākt tirgu. Un uh, ar to arī vajadzētu sākt apsvērumus. Acīm redzam, ir liels entuziasms samazināt datu pārraides tarifu griestus, eh, jo gan pašmājās, gan viesabunēšanā datu pārraide ievērojami pieaug, un šo augsto tarifu dēļ cilvēkiem joprojām mm, būs lieli rēķini, pat tad, ja tiek uh, izmantot datu pārraides limiti. Bet mums jāsaprot, ka uh, datu pārraides uh, tirgus viesabunēšanā ir daudz dinamiskāks par balss pārraidi un izziņām. Tāpēc mums uh, vajadzētu uzmanīgi vērot uh, konkurences uh, tendences tajā gan pašmājās, gan arī viesabonēšanā. Vēlos īsumā komentēt arī potenciālās operatoru kārteļu veidošanas iespējas vai sadarbības starp operatoriem nosakot cenas. Šķiet, ka Hakmārka kungs jau ļoti pareizi pateica, tarifu griesti ir pasākums, kas atvieglo koordināciju starp operatoriem. Viņi zina, kāds ir maksimālais tarifu līmenis, ko viņi drīkst uh, iekasēt, un līdz ar to var pielāgot savas cenas šajā līmenī vai mazliet zemākā. Un tāpēc ir svarīgi ieguldīt struktūru pasākumos, lai varētu atteikties no tarifu griestiem, jo Līdz ar to eh, mēs arī nediktētu tirgus dalībniekiem līmeni, kādā jānosaka cenas. Tālāk runājot par aicinājumiem pēc lielākas caurskatāmības un iespējas uh, pievērsties uh, šiem milzīgajiem telefonu rēķiniem arī viesabunēšanā ārpus Eiropas Savienības, ko ierosināja Bereks. Uh, Es domāju, ka tā ir atbalstām ideja, tikai ir jāpārliecinās, ka tā iederas eh, regulas aptvērumā un ir saskaņā ar pašreizējiem tirgus instrumentiem, visu to regulējumu, kas jau pastāv arī attiecībā uz viesabunēšanu Eiropas Savienības iekšienē. Mums ir jāraugās, vai mēs varam juridiski uh, paplašināt šos iekšējos noteikumus arī uz viesabunēšanu ārpus Eiropas Savienības. Un noslēgumā es vēlos jums vēlreiz pateikties par atbalstošiem komentāriem. Paldies un dod vārdu vēlreiz Angelikai Nīblerei. Paldies, priekšsēdētāji. Es skatos pulksnī, man ir jāizsakās ļoti īsi. Es pateikšos kolēģiem par mm, daudziem komentāriem, idejām, kas šodien eh, te izskanēja un arī par sākotnējiem izvērtējumiem attiecībā uz komisijas priekšlikumu. Es domāju, ka dažās jomās eh, eh, mēs esam vienprātīgi, mēs vēlamies lielāku konkurenci, mēs vēlamies iestāties eh, klientu patērētāju pusē. Un es priecājos par turpmāko gaidāmo sadarbību. Es neiedziļināšanos tagad detaļās, jau tika pateikts ļoti daudz. Un es domāju, ka turpmākajās sarunās eh, starp kolēģiem, ēnu referentiem un visiem pārējiem vajadzētu atrisināt šos jautājumus par atsevišķiem aspektiem, jeb detaļām, un man ir prieks, ka notiks šīs uzklausīšanas. Jā, 20. Eh, decembrī tas būtu ļoti labi, mēs varēsim pievērsties tehniskajai īstenošanai un priekšnosacījumiem arī no patērētāja skatu punkta, mēģinot nodrošināt viņiem piekļuvi alternatīviem operatoriem. Līdz ar to Eh, nāksies pievērsties šiem tehnoloģiskajiem eh, priekšnosacījumiem, un es gaidu arī jūsu devumu. Un es eh, ar nepacietību gaidīšu turpmākās diskusijas ar kolēģiem. Paldies visiem diskusiju dalībniekiem par termiņiem šobrīd neko tādu konkrētu nevar pateikt, ja nu vienīgi to, ka decembrī mēģināsim sarīkot šo mini uzklausīšanu, ir svarīgi, lai frakcijas iesniegtu savus priekšlikumus. Uh, lai mēs varētu uh, varbūt aicināt dažus tādus zinošus ekspertus. Un uh, Nīblers kundze, cerams, decembrī varēs iesniegt mums savu ziņojumu projektu. Pateicos jums un noslēdzam šo darba kārtības punktu. Un piesaku nākamo darba kārtības punktu komisāru Heidegārda mums tūlīt pievienosies, un mēs varēsim turpināt mūsu diskusijas. Machst du jetzt die Betreuung von Frau Hedegaard? Unter der Fahne. Ja, genau. Yes. Hi. Hello, welcome. Hello. Thanks. Yeah. Just in time. Yeah, sorry, we Wonderful. were in the Transport Commission, but it was not a committee. Ja, was hat ja geklappt?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 Mums ir pievienojusies Heidegārdas kundze, sveiksim viņu pie mums, viņa atbild par klimata politikas eh, ģenerāla direktorāta darbu, un eh, drīzumā ir gaidāma virkne notikumu, kas eh, mums atkal liks lemt par mūsu turpmāko darbību un mūsu nostāju. Un uh, gan rūpniecības nozars interesēs, gan arī komitejas interesēs ir svarīgi piedalīties šajās diskusijās. Es pateicos komisārs kundze, ka esat pievienojusies mums un uh, dod vārdu jums. Danke, Paldies, uh, priekšsēdētāji deputāti. Man ir liels prieks uh, tikties ar jums uh, komitejā, uh, lai varētu noritēt šī viedokļa apmaiņa. Es uh, zinu, ka jūs vairāk interesē klimata konferences perspektīvas, bet es vēlos sākt ar dažām piezīmēm par mūsu struktūrēto dialogu attiecībos komisijas darba programmu. Kā jūs zinat, komisija pieņems eh, nākošu otrdien savu darba programmu 2012. gadam un tūlīt pēc tās pieņemšanas prezidents Barozo par to informēs parlamentu plenārsēdi cīņa pret klimatu pārmaiņām joprojām ir viena no Eiropas komisijas prioritātēm arī 2012. gadam. Prezidents Baroso runājot par situāciju Eiropas Savienībā to uzsvēra ilgtspējīgi darbi, radīsies tad, ja mēs domāsim par inovāciju, jaunajām tehnoloģijām, tā skaitā zaļajām tehnoloģijām. Mums jāsaprot, ka zaļš un izaugsme iet roku rokā un es esmu pārliecināta, ka klimata cīņu, ap, eh, klimata apkar, eh, pārmaiņu apkarošana un izaugsme eh, viena otru papildina, un arī prezidents Buzeks uz to norādīja, un šajā jomā ļoti svarīgs ir Eiropas Savienības budžets, lai mēs sasņa, sasniegtu mūsu izvirzītos mērķus, jo daudz ko mēs varam darīt energoefektivitātes ziņā, un ja mēs rīkojamies pareizi, tas radīs jaunas darba vietas un arī uzlabos ekonomikas izaugsmas rādītājs Eiropā. Šajā uh, gaisotnē. Uh, Uh, galvenie sasniegumi mūsu klimatu uh, pārmaiņu politikā ir 2050. gada ceļakartes apstiprināšana par zema oglekļa ekonomikas attīstību un šo jautājumu iekļaušanu Eiropas Savienības budžetā. Uh, Esmu jau runājis par 2050. gada ceļa kārtu iepriekš, tādēļ neiedziļināšos detaļās, bet šeit mēs redzam, kā klimata politika, energoefektivitāte, e, enerģētikas e, drošība e, attīst, veicina nodarbinātību, attīstību un uh, Mūsu galvenais mērķis komisijā ir izmantot pareizos instrumentus, lai uh, sasniegtu trīs izvirzītos mērķus vienlaicīgi. Um, es ar interesi gaidu mm, uh, Pirilo kunga ziņojumu, kas tiek sagatavots komisijā un uh, dod stingru apstiprinājumu mūsu uh, Mm, iniciatīvām, un tas sasaucas ar manas uzstāšanās nākošo punktu. Komisija ir paredzējusi plašāk iestrādāt klimata pārmaiņu mm, politiku jaunajā daudzgad finanšu schēmā un jaunajā budžetā. Aptuveni 20, vismaz 20% no finansējuma ir jā būt piesaistītiem eh, klimata pārmaiņu apkarošanas pasākumiem. Tas ir jāatspoguļo transportā, infrastruktūrā, eh, zinātnē, lauksaimniecībā, visās jomās, un mums ir jādomā par to, kā sasniegt izvirzītos mērķos Mēs tādējādi nosūtam ļoti skaidru, stingru signālu Eiropas Savienībai. Ir jāuzlabo energoefektivitāte, jāuzlabo enerģētikas tīklu darbība, viedskaitītāji jāuzstāda, jādomā par mājasaimniecībā izmantojamās enerģijas efektivitāti. Un šeit ir iespējams radīt daudz un jaunas darba vietas, un tieši celtniecības jomā ir nepieciešams nepieciešams radīt jaunas darba vietas, un šīs darba vietas nevarēs pārcelt uz Ķīnu vai citiem reģioniem. Mēs arī nesen esam nosūtījuši dalību valstīm un Eiropas parlamentam pasākumu sārakstu par to, kā uzlabot uh, degvielas kvalitātes uh, direktīvu. Uh, par to, kā izmantot uh, <sighs> noteikta sliekšņa vērtības attiecībā uz nekonvencionāliem uh, naftas avotiem, tādiem kā slāneklis un bitums miltis. Ir ļoti svarīgi paturēt prātā, ka mūsu izmantotā metodoloģija fosīlajām uh, degvielām uh, ies paralēli mūsu metodoloģijai attiecībā uz uh, um, netradicionāliem uh, enerģijas avotiem. Uh, tāpat uh, strādājot pie um, degvielas kvalitātes uh, direktīvas īstenošanu, mēs domājam arī par to, kā uh, biodegvielas ražošana ne, netieši ietekmē uh, zemes izmantošanu, un mēs šajā jomā esam pasūtījuši pētījumu. Mums ir jādomā par pretrunu novēršanu starp biodegvielas ražošanu un pārtikas apgāžu drošību. Šie jautājumi jau sen bija jārisina, un jūs noteikti piekritīsiet, ka šeit mēs nedrīkstam kļūdīties, jo izaicinājumi ir ļoti lieli. Pēdējo mēnešu laikā mēs daudz ko esam sasnieguši un ceru, ka komisijā varēsim apstiprināt priekšlikumu līdz gada beigām. Tāpat vēlējos uzsvērt vēl vienu lietu priekšstādātāju kungs. Esmu pārliecināta, ka tas interesēs arī komitejas deputātu, prot, deputāts proti runa ir par aviācijas transportu iekļaušanu Eiropas emisiju tirzniecības sistēmā. Par to jau daudz kas ir teikts, un jūs noteikti būsiet pamanījuši, ka pagājuši nedēļ Startautiskā civilās aviācijas organizācija ir pieņēmusi uh, lēmumus, ka e, ir izskanējuši arī protesti, bet jūs jau zināt, kāda ir bijusi priekšvēsture Eiropa jau kopš 97. E, gada cenšas panākt starptautiskus e, regulējumus šai jomā, bet 2005. gadā Eiropas Savienība nolēma iestrādāt uh, aviācijas jautājums Eiropas Savienības emisiju tirzniecības sistēmā. Un 2004. gadā IKO atzina, ka ja vēlamies regulēt klimata pārmaiņas, tad būtu jāizveido um, emisiju tirzniecības sistēma un būtu jāsāk ar reģionālām sistēmām. Kad šāda sistēma tika izveidota Eiropā, protams, bija jārīkojas tā, lai mēs nenostādītu Eiropas avio pārvadātājs nevis de, neizdevīgākā situācijā salīdzinājumā ar konkurentiem. Un tādēļ, mūsuprāt, ir jābūt vienādai attieksmei starp Eiropas, attiecībā uz Eiropas avio pārvadātājiem un uh, citiem avio pārvadātājiem. Mēs ļoti rūpīgi esam izvērtējuši un pārdomājuši, kāda šiem lēmumiem varētu būt ietekme un sekas. Mēs uh, cieši sadarbojamies un uzturam dialogu ar valstīm, kuras protestē pret šādu iniciatīvu, jo mūsu likumdošanā ir noteikts, ja trešajā valstī ir ekvivalenti pasākumi, tad tā var saņemt izņēmumu mūsu likumdošanā. Tātad šāda iespēja pastāv, un tādēļ mums ir dialogs ar Ķīnu, Krieviju, ASV un citiem. Un, un pēdējais punkts. Uh, jūs esat iepazinušies ar 6. oktobra uh, Uh, provizorisko Eiropas Savienības tiesas atzinumu šajā gadījumā. Uh, de, am, amerikāņu avio kompānijas bija iesnieguši sūdzību Eiropas Savienības tiesā, un atzinums ir ļoti skaidrs. Visā šajos apsūdzības punktos ir skaidrs sniegta atbilde nē. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienības likumdošana nav pret Čikāgas konvenciju, ne pret uh, IKO. Uh, lēmumiem um, tās paredzētie maksa nav nodoklis, tā nav ekstrateritoriāla. Tātad visos šajos punktos ir skaidra atbilde nē sniegta. Un, protams, jūs noteikti, jums arī uzdod jautājums par šiem, uh, šo situāciju bet dažkārt presē situācija absolūti ir sagrozīta un ir uh, veikti aprēķini par kaut kādiem fantastiskiem sadārdzinājumiem, ka uh, avio biļete uz ASV varētu maksāt 50 uh, dolāru vairāk, bet šeit varētu būt runa tikai par 10 eiro samazinājumu. Uh, 85% gadā un 82% turpmākajos gados patiesībā e, no šīs summas tiks sekti no avio pārvadātāju puses. Tātad, ja mēs runājam par Frankfurti, e, Pekīnu šādu lidojumu, tad šeit ir runa par diviem eiro, tā kā patiesībā būtu grūti rast, atrast kādu, kas uh, atteiktos no lidojuma uz Pekinu vai Dubāju vai kaut kur uh, tikai tādēļ, ka biļeti maksā 2 eiro dārgāk. Un uh, ietaupot šos 2 eiro būtu jāizterē daudz vairāk laika un degvielas. Tā kā šeit ir tiešām redzams, kāda ir, kāda ir lietu samēri. Tālāk par nākošā gada darba programmas prioritātēm Klimata un enerģētikas paketi joprojām ir mūsu galvenā prioritāte. 2013. gadā uh, tiks uzsākta Eiropas Savienības emisiju tirzniecības sistēmas trešā fāze. Mēs esam paredzējuši regulēt izmešus arī no uh, Uh, automašīnām un furgoniem. Runājot par jūras transportu, mēs um, uzskatām, ka ir jāveic globāli pasākumi, bet ja netiks panākta globāla vienošanās šajā jomā līdz gada beigām, tad esam gatavi sagatavot Eiropas risinājumu šai nozarei. Es neiedzirināšos detaļās, pie tā mēs vēl atgriezīsimies. Es tikai gribu teikt, ka transporta komisārs Kalas un es pagājušajā gadā noturējām interesēto pušu fórumu, tikāmies ar Uh, pārstāvjiem no šīs nozares, lai apspriestos par to, kā pildīt šīs saistības, ko mums ir uzlicis parlaments un padome. Un tad ir mēs zinām, kāda ir ieinteresēto pušu nostāja. Esam pār, eh, paredzējuši nākošu gadu arī pārskatīt regulējumu F gāžu lietā, lai rastu efektīvus risinājumus šai jomā. Un arī 2012. gadā mēs aktīvi iesaistīsimies starptautiskajās sarunās par klimatu pārmaiņu novēršanu, bet tas būs atkarīgs no Durbānas rezultātiem. Un noslēgumā priekšsēdētājs, protams, varētu runāt gari, plaši vai arī īsi, bet runāšu drīzāk īsi. Durbānā mums būtu jārisina trīs galvenie jautājumi. Kā? ievies to, par ko ir panākt vienošanās jau Kankunā. Varbūt tas politiķiem izklausās garlaicīgi, bet šeit šis saraksts ir ļoti garš, ir ļoti daudz pasākumu, kas būtu uh, jāīsteno adaptācijas komisija, uh, finansējums, uh, zemes izmantošanas pārmaiņas un visādi citi pasākumi ir jāīsteno un šeit jāpanāk ievērojams progress Durbanā. Bet ir arī jautājumi, kas Kankunā nebija atrisināti. Šeit ir aviācija, kuģniecība, kā uzlabot tīrās attīstības mehānismu, kā uh, labāk atbalstīt projektu īstenošanu mazāk attīstītajās valstīs un nodrošināt finansējumu un aizdevumus Mm, šie jautājumi arī tiks risināti Durbānā un noslēgumā vēl ir jautājums par Kyoto protokolu otro saistību periodu. Es domāju, ka jūs par to daudz lasīsiet arī presē, kad šī konference sāks darbu. Un, protams, Uh, ir tāda nostāja, ka Eiropas Savienībai jāuzsāk šis otrais saistība periods, kad pirmais saistība periods beigsies. Tas būs nākošajā uh, gadā. Uh, šeit, šai jomā mūsu nostāja ir sekojoša. Jā, Eiropa vēlētos uzņemties jaunas saistības nākošajam saistību periodam, pat zinot, ka Krievija, Japāna un Kanāda uh, nepiedalīsies. Viņas piedalījās pirmajā saistību periodā. Uh, tāpat mēs esam skaidri paziņojuši, ka to mēs darīsim tikai tad, ja būs uh, pieņemti nosacījumi vides uh, jomā un ar nosacījumu, ka citas lielās valstis, ekonomiski attīstītās valstis paziņos, ka tās pievienosies šim klubam un arī veikt šādus pasākums. Ko tas nozīmē? Mēs uh, redzam, ka nebūs, ka nebūs iespējams Durbānā panākt uh, juridiski saistīt saistošu vienošanos. Mēs redzam, kas notiek ASV un citās uh, pasaules zemēs. Bet Eiropas Savienība varētu uzsākt šādu otro periodu, kā, kā tādu tiltiņu, bet tam nav jēgas, ja mēs uh, neesam pārliecināti, ka citi mums pievienosies pēc kāda laika. Un tādēļ Durbanā būtu jāapstiprina ceļa kārta ar skaidru grafiku visām lielākajām attīstītajām valstīm, ASV, Ķīnai, Brazīlijai un citām, kad, kad šīs valstis pievienotos šim, šiem pasākumiem. Un a, uh, mums ir būtībā tādas divas plūsmas šobrīd. Ir attīstības valstis, kurām Kyoto protokols nav saistošs, tās var kaut ko darīt, bet nekas nav saistošs. Un attīstītajām valstīm ir saistības rīkoties. Man jautājums ir tāds 21. gadsimta, cik ilgi šis dalījums varēs vēl pastāvēt. Ķīnā vai ir attīstības valsts tāda pati kā Mālija un Malavija? ir skaidrs, ka mums ir uh, jāsaprot, ka uh, pasaules valstis tuvinās, ka saistības, protams, ir atšķirības, ka attīstītās valsts uzņemas ātrāk saistības un lielākā apjomā, bet katram ir jāuzņemas saistības. Bet, protams, uh, šīm saistībām nav vienāda juridiskā vērtība, un tas ir tas jautājums, par ko mēs runāsim Durbānā. Jūs saprotat, ka šī saruna, šī diskusija būs sarežģīta, bet tas ir absolūti nepieciešami. Mums 21. gadsimtā ir jāsaprot, ka mēs esam savstarpēji viens no otra atkarīgi, un nevar būt tā, ka visa saistošā atbildība gulstas tikai uz ierobežotu valstu skaitu. Un uh, ir uh, paziņots, ka OECD valstis uh, nodrošina 70% izaugsmes un enerģētikas patēriņu, bet ir jāsaprot, ka arī citām valstīm būs jāuzņem sava atbildība. Un, ja mēs uzņemamies savu atbildības daļu, mums ir jāzina skaidri, kad, kādos termiņos citas valstis sekos mūsu paraugam. Protams, finansējums ir ļoti būtisks jautājums. Eiropa ir pildījusi savas taistības saistībā ar Kopenhāgens vienošanos, bet šeit ir jārunā par līdzsvarotu pieju uh, pēc Durbānas un, uh, protams, Eh, ir vēl palikuši trīs nedēļas līdz eh, konferences sākumam, un šis process nebūs vienkāršs, bet mana iepriekšējā pieredze liecina par to, ka daudzas valstis sāka atbalstīt Eiropas Savienību, tās saprot, ka ja mēs uzņemtos otro saistību periodu bez jebkādiem saistītiem nosacījumiem, tad tas būtu ļoti uh, tad būtu ļoti grūti kaut ko panākt Durbānā. Paldies! Darf mich ganz, ganz herzlich, Frau Kommissarin, bedanken. Paldies komisārs kundzei par šiem uh, kodolīgajiem izteikumiem par pašreiz notiekošo un plānotajām norisēm. Un uh, tālāk došu vārdu uh, deputātiem. Uh, Roman, vārds jums. Uh, Paldies. Hedegārds kundze. Jūs vienmēr ļoti vaisirdīgi ar mums uh, diskutējat. Uh, Eh, no manas puses trīs komentāri. Pirmkārt, jūs runājat par 20, 2050. gada ceļkārtu, kas jāpieņem nākošu gadu. Ceru, ka atmosfēra padome izvērtīsies eh, pozitīvāka Un šis dokuments tiek skatīts arī parlamentā. Tas ir ļoti nozīmīgs ekonomikai, tas ir ambiciozs. Uh, un tas ir arī zināms devums stabilitātei. Manis jautājums būtu sekojošs. Saskaņā ar jūsu viedokli, tātad nevis formālo nostāju, bet jūsu viedokli, ja šī ceļkārta 2050. gadam tik pieņemta, tad kas mums būtu jāmaina uz 2020. gadu? Tas ir mans pirmais jautājums. Otrais jautājums. Jūs pieminējāt budžetu un to, ka vismaz 20% budžeta jāparedz klimatdarbībām, manuprāt, uh, E, ja mēs vēlamies būt nopietni, tad šim skaitlim ir jābūt pat lielākam, jo tas attiec uz izaugsmī, lauksaimniecību, struktūrāliem kohēziju fondiem un tā tālāk. Un es gribētu norādīt sekojuši. Eiropas Savienības budžets galvenokārt attiecas uz lieliem projektiem. Tomēr, runājot par klimatu pārmaiņām, jāapzinās arī, ka mazie projekti var būt nozīmīgi. Tāpēc gribu sacīt sakojošo. Tie jautājumi, kas ir atzīmēti kā klimata pārmaiņu eh, sakara esoši, un kas attiec, eh, tas attiec arī ne tikai uz lieliem, bet uz maziem projektiem. Treškārt, par Durbanu runājot. Manuprāt, mums ir vajadzīga realistiska pieeja, un jā. Ja Eiropas Savienība risina jautājumus tā, kā jūs piedāvā, pie, piedāvājat, tad iznākums varētu būt veiksmīgs. Tālāk par Kyoto 2 runājot. Jūs sacījāt, ka Eiropas Savienība piekrīt, bet ar zināmiem nosacījumiem, un šie nosacījumi ir tādi, ka citas lielās ekonomikas tām ir jāpievienojas mūsu pūliņiem. Gribētu sacīt sekojošo. Kad un kādā veidā šīs saistības ir jāiztaļo. Ekspertu prāta mums vajadzētu samazināt CO2 izmešas mm, uz 2015. gadu. Tas ir visoptimālākais scenārijs. Un otrkārt, runājot par Durbanu, būtu ļoti svarīgi izprast tehnoloģisko mehānismu. Mums ir jādara viss, ko mēs varam, lai nekavējoties ieviest tikai vislabāko tehnoloģiju izmantošanas principu visā pasaulē. Mums ir vislabākās tehnoloģijas pieejamas, tāpēc nākotnē no jāgaida. Tehnoloģija nu ir nujno potrebana. Bet ir nepieciešama vienošanās par šo vislabāko tehnoloģiju ieviešanu, un manuprāt, tas ir prioritārs. Danke sehr, Frau Mörkis. Paldies. Uh, thank you, Chair. Thank you, Commissioner, for your uh, extensive. Uh... Paldies, Paldies priekšsēdētāji par jūsu izsmeļošiem komentāriem. Paldies komisārai par viņas teikto. Mūsdienās ir populāri runāt par inovācijām, tomēr praksē es novēroju to, ka inovācijas ir ļoti grūti īstenot, jo tās ir kā slīdenes ziepes, ar kurām mēs mēģinām nomazgāties, bet eh, tās nepārtraukti slīd ārā no rokām. Un eh, raugoties uz komisijas plāniem, es vēroju, ka ir tendence izpētes virzienā, taču nenovēroju pietiekamu tendenci inovāciju virzienā. Tas ir tāds populārs vārdiņš, ko bieži izmanto, bet praksē nemaz tik daudz nenotiek. Un jautājums ir par to, kādā virzienā tad mēs uh, iekustinām savu progresu. Zaļā izaugsme ir nonākusi grūtībās pašreizējās krīzes dēļ, un jautājums ir, kā mēs veicināsim izaugsmes zaļo daļu. Uh, jo ļoti daudz ieguldījumu tiek veikts citās jomās. Tāpat arī tika norādīts, ka izaugsmē jābūt eh, sasaistītai ar darba vietām, un mēs nevēlamies šajā jomā zaudēt Ķīnai. Ir virkne direktīva, kā piemēram Rosa direktīva, pērn, un uh, un uh, mums neizdevās uh, panākt šajā direktīvā, ka e, saules baterijas no Ķīnas, kas satur daudz toksisko vielu, tiek aizliegtas. Līdz ar to mums neizdevās pasargāt mūsu patērētājus. Es domāju, ka mums vajadzētu būt uzmanīgākiem. Tāpat arī visos tiesību aktos mums vajadzētu pārbaudīt, vai mēs patiešām ar attiecīgo pasākumu panākam vairāk darba vietu Eiropas Savienībā, jo daudz pasākumu ir draudzīgi klimatam, bet nav draudzīgi uh, nodarbinātībai. Pēdējo dažu gadu laikā klimata jomai ir radusies jauna dimensija, proti resursu efektivitāte. Ir daudz runāts par dabas eh, resursu izsmelšanu, un eh, mēs pievēršam ļoti lielu uzmanību CO2 emisijām, bet uh, kur ir sasaiste ar resursu efektivitātes jautājumu, ar Rio 20 plus nākamgad, jo mēs nevēlamies eh, redzēt tikai produktus, kas rada zemes CO2 emisijas, bet arī izstrādājums, eh, kas ir resursu efektīvi. Turpinot šo domu, resursu efektivitātes jautājums ir ļoti svarīgs, un tas var radīt daudz jaunu darba vietu kā arī uh, izraisīt labu ietekmi uz CO2 situāciju. Jā, mēs esam mēģinājuši paplašināt CO2 direktīvu, attiecināt to uz privātām celtnēm, uz, publi, uz sociālu raksturu celtnēm. Kāpēc neiekļaut šī dokumenta aptvērumā visas ēkas, nevis tikai tās, kas ir mūsu tiešā kontrolē? Uh, Tālāk runājot par aviācijas jautājumu, jā, mums ir jābūt mērtiecīgiem un uh, centieni uh, rīkoties šajā jomā uh, jau sniedzas uh, diezgan tālā pagātnē. Mums ir jāizrāda līderība, un uh, Kopenhāgenes neveiksmi joprojām ir man atmiņā. Mēs esam bijuši ļoti drosmīgi, bet mums neizdevās panākt savu uh, un es baidos, ka tieši tā notiks arī attiecībā uz aviācijas emisiju tirzniecības sistēmu. Es baidos no tā, ka mēs varētu nokavēt ar saviem mērķiem, jo daudz uzņēmumu var bankrotēt pašreizējās ekonomiskās krīzes rezultātā, uh, Mēs patiešām varam gūt uzvaru, un Ķīna un ASV mums piekritīs un pievienosies, bet var gadīties, ka būs par vēlu, un mūsu uzņēmums uzpirks ķīnieši. Tāpēc, ja mēs patiešām vēlamies sakārtot šo aviācijas jautājumu, kāpēc mēs nemainām PVN noteikumus? Kāpēc mēs nepieliekam punktu visiem izņēmumiem, ko mēs esam piešķīruši aviācijas jomai? Un visu beidzot, Par šo Durbanas konferenci es pilnīgi piekrītu jums, ka īstenošana ir ļoti svarīga. Jauki ir labi plāni, bet vēl svarīgāk ir tos īstenot, izpildīt tā, kā mēs esam plānojuši. Mēs visi mēģinām uh, panākt uh, Durbanā to, ko mums neizdevās panākt Kopenhāgenā un daļēji Kankūnā. Uh, Vai nebūtu labāk nākotnē panākt eh, labāks, labāk daļējas mazas vienošanās, kas tad nākotnē vest mūs pie kopējā mērķa? Paldies un lai jums veicas! Paldies, eh, kolēģi Holla! Paldies, komisārs kundze, par eh, jūsu vispusīgo un informējošo prezentāciju, kas kā vienmēr mums ļoti palīdzēja Ir pāris jomu, kurās es vēlētos jūsu detalizētāku skaidrojumu. Interesants bija jūs teiktais par degvielas kvalitātes direktīvu, un paldies par jūsu atbalstu šajā jomā. Eiropas parlamenta deputāti par to runājuši uh, jau vairāk kārt, un es vēlējos jautāt, vai jūs esat ieinteresēta uh, specifisku vērtību piešķiršanai visām degvielām, jo vai jūs uzskatāt paralēlus starp mūsu prasībām attiecībā uz fosilajām degvielām un bioloģiskajām degvielām? Tāpat arī es vēlējos saņemt kādu komentāru no jums par zemes izmantošanas izmaiņām. Ir bijušas dažādas teorijas, bet ko komisija vēlas ierosināt, ka tā nāks klajā ar uh, savu priekšlikumu par zemes izmantošanu, vai būs piešķirtas atsevišķas vērtības uh, atsevišķām biodegvielas ieguves vietām. Un uh, tāpat es vēlējos jautāt, vai jūs šobrīd strādājat pie kādas racionalizācijas, starp degvielas kvalitātes direktīvu un priekšlikumu par zemes pielietojumu, vai pastāv kāda sasaiste savietošana starp šiem abiem dokumentiem, formāli vai neformāli. Tālāk runājot par Durbānu, jūs pieminējāt eh, tīrās attīstības mehānismu un problēmām, problēmas, kas ir to saistītas. Jūs sacījāt, ka ir sarežģīti nodrošināt kvalitatīvus uh, projektus Āfrikas valstīm, jo īpaši uh, subsahāras valstīm. Un uh, kā tad ir ar līdzšinējiem centieniem attiecībā uz uh, enerģijas piekļuvu visiem? Kādā veidā mēs varētu īstenot šo tīrās attīstības mehānismu, nodrošināt labāku piekļuvi enerģijai. Paldies, eh, Kavaljo kundze! Paldies priekšsēdētāji, paldies komisāri par eh, ļoti skaidro eh, informāciju par nākotnes programmām un Durbānas konferenci. Es vēlējos jautāt tieši par Durbānu un otro saistību periodu, jo Manuprāt, tas būs svarīgs un arī sarežģīts jau lēmums Eiropai. Jūs pieminējāt nosacījumus. Un, manuprāt, te vajadzētu pieminēt vēl divus bez jūsu uzskaitītajiem. Man viens no šiem nosacījumiem būtu pievēršanās energo intensīviem rūpniecības sektoriem, proti uh, šī oglekļa izplūdes problēma. Mēs varētu apvienot pieeju šiem sektoriem ar saistošiem ekonomikas mērķiem, proti veidot šādu sektorālu vienošanos mērķa nozarēm, lai iekļaut arī jau esošos pasākumus, kas ir paredzēti Kyoto protokolā. Mums ir vesela matrica ar dažādiem eh, pienākumiem, saistībām, ir arī uh, ekonomikas mērķi un globālie mērķi noteiktiem uh, sektoriem. Un tas lielā mērā līdzinās tam, ko jūs jau darāt aviācijas jomā vai mežsēmniecības jomā. Varbūt, ka būtu iespējams rīkoties tieši šādi, ņemot vērā arī Eiropas rūpniecības konkurētspēju atsevišķās jomās, ko varētu skārt otrā saistība perioda pagarināšana. Vai jūs apsverat eh, iekļaut arī šos jautājumus sarunās? Otrakārt, jūs eh, pieminējāt eh, savus centienus pārskatīt tīrās attīstības mehānismu. Mērķis bija pazemināt cenas, bet vienlaikus palīdzēt attīstīties neaizsargātākām, mazāk attīstītām valstīm, Bet, uh, cik noprotu, jūs esat mēģinājusi uh, iekļaut šos jautājumus citā saruna posmā. Vai jūs plānojat uh, šo tīrās attīstības mehānismu pārskatīšanu iekļaut arī otrā saistība perioda sarunās? Es no savas puses vēlētos, lai tas tiktu pievienots nosacījumiem. Un uh, Vai jūs eh, pat piekrītat šiem pāris eh, manis ierosinātajiem nosacījumiem? Kādas ir jūsu domas? Paldies! Es eh, arī vēlētos uzdot vienu jautājumu. Parlamentā vairāk kārt tika norādīts, ka uh, mums vajadzētu vairāk rūpēties ar, par sadarbību ar mazāk attīstītajām valstīm CO2 emisiju jomā, bet es nesaprotu, kāpēc mums vajadzētu rūpēties par šīm mazāk attīstītajām valstīm, ja pavisam cits CO2 potenciāls slēpjas eh, straujas izaugsmas valstīs, jo, piemēram, kāds potenciāls ir kaut, piemēram, Burundija, ja ir runa par tādām valstīm kā Ķīna un Brazīlija. Es labprāt vēlētos dzirdēt kādus jūsu komentārus. Labi, tad varbūt, ka eh, beigsim jautājumu kārtu šeit un dosim iespēju atbildēt komisārē. Pēst. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms atbildēšu Cizels kundzei, Cizels Jordans kundzei, par uh, ceļa karti, kas varētu būt citādāk. Saskaņā ar ceļa karti vislielākais akcents ir likts uz energo efektivitāti 2020. gadā. Un tas nozīmē, ka 2020. gadā uh, tiktu veikti uh, pasākumi, aktīvi pasākumi, uh, Uh, energotaupības jomā, un mēs piesaistām struktūra fondu šā jomā un citus um, fondus, lai veicinātu energoefektivitātes mērķu sasniegšanu saskaņā ar programmu 2020. 2020. To ir grūti uh, sasniegt, lai arī tas ir uh, varbūt viss rentablākais pasākumu kopums Eiropā bet var teikt, ka mēs jau redzam uh, mazoglekļa ceļa kārtes ietekmi ir jau tādas uh, rūpniecības nozares, ekonomikas nozares, kas jau izstrādā savas uh, ceļa kartes. Un nākošnedēļ uh, rūpniecības nozares jau mūs informēs par savām ceļa kartēm Tas pats sakāms par transportu politiku. Ne tikai mēs komisijā, bet dalību valstīs, pilsētās, pašvaldībās jau uh, sāk domāt par to, kā samazināt emisijas līdz 2050. gadam, 2040. gadam un kā tas ietekmē sektoru politiku. Arī uh, KLP zaļināšanā ir tas uh, iestrādās. Tas nozīmē, ka mēs strādājam nozari par nozarei. Es pateicos arī par to, ko jūs teicāt par lielajiem projektiem un to atbalstīšanu. Gribu teikt, ka mēs ceram nākošu nedēļu mm, prezentēt uh, ievērojamu palielinājumu Life Plus programmā, klimata jomā. Un mēs arī vēlamies atbalstīt tādus nelielus projektus, kurās, kuros ir labas idejas pamatā, lai tos varētu īstenot. Un uh, Merkīs kundzei, uh, ko nozīmē inovācija, tas tāds modes vārds tagad. ir um, paredzēti 300 miljoni uh, tādā uh, rezerve, lai atbalstu jaunās atjaunīgo enerģijas avotu tehnoloģijas Eiropā un emisiju samazināšanas tehnoloģijas. Uh, līdz 9. Eh, februārim mums ir jāizraugās eh, prioritārie projekti eh, dalību valstīs, lai mēs varētu teikt, kurus projektus mēs uzsāksim īstenot programmas 2020 ietveros, lai nebūtu vienkārši tikai runas par inovāciju veikšanu, bet lai notiktu reāls pārmaiņas dažādās nozarēs. Cizels kundze un, uh, un uh, Kavaljo kundze runāja par to, ko mēs vēlamies panākt Durbanā. Mēs vēlētos, lai uh, straujas izaugsmes valstis arī pievienotos savu veidu ceļa kārtei, nosakot uh, konkrētus termiņus, un tad mēs varētu vienoties par detaļām, no kura brīža šīs valstis piesaistītos. Tas varētu būt 2020. gads, kad uh, šīs valstis uzņemtos uh, tikpat juridiski saistošus um, mērķus īstenot, uh, Eh, mēs nerunājam, ka jābūt ir tiem pašiem vienādiem mērķiem, bet ir jābūt uh, tikpat juridiski saistošām eh, šiem, šiem solījumiem, kā tie ir mums. Protams, ir sarežģīti runāt par visām detaļām, bet uh, mums ir uh, jārunā par pašreizējās sistēmas uh, pastāvēšanu un attīstību. Mēs nevaram vienkārši rīkoties, domājot, ka kaut kad nākotnē arī citi kaut ko darīs. Mums ir nepieciešama lielāka skaidrība. Protams, eh, mēs saprotam, ka eh, tās nav mūsu eh, nu, pirmā. Pir, tāda vēlēšanās, kas pilnībā atbilst tam, ko mēs vēlamies. Uh, bet uh, mums ir jācenšas piesaistīt Ķīna un citas uh, straujas izaugsmes valstis un jāveido ceļa kārte. Mēs visi saprotam, apzināmies, kādas uh, grūtības mūs gaida šajā procesā, cik šis process lēni virzās uz priekšu. Bet uh, tas ir vienīgais process, kas norisinās uh, un tādēļ mums ir jācenšas kaut kas darīt. Protams, mēs varam teikt bezcerīgi un tāpat jau neko nepanāksim, bet tas neko nedos. Jo pretējā gadījumā, jo tad mēs būsim zaudējuši arī visas tās vienošanās, kas bija noslēgtas pēdējo 15, 12 gadu laikā. Un tādēļ mums ir tomēr jāvirzās uz priekšu sakarīgi Nepietiek ar to, ka tikai Eiropas Savienība, Norvēģija un Šveice uzņēmas kādas saistības. Jūs arī jautājāt par resursu efektīvu izmantošanu un uh, klimata pārmaiņu apkarošanu un CO2 izmešiem. Jā, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Mēs arī šeit koordinējam darbu. Un tas izpaužas, piemēram, uh, nodokļu uh, jomā, kā mēs varam grozīt nodokļu aprikšanas principus Eiropā, mazāk apliekot ar nodokļiem jomas, kur ir uh, vairāk, eh, kuras ir vairāk darbietilpīgas un uzliekot lielāks nodokļus eh, energo ietilpīgām nozarēm. Tālāk par sadarbību ar Āfriku. Mūs, es uzskatu, ka mums būtu jāizvirza par prioritāti eh, nodrošināt piekļuvi ilgtspējīgiem enerģijas avotiem. Uh, protams, daudzas prioritātes, un tad ir tā kā Ziemassvētku eglīte, koši izpušķot ar daža, dažā, dažādiem rotājumiem, bet mums būtu nepieciešams koncentrēties uz galvenajām prioritātēm Un uh, ANO ģenerāla sekretārs Banki Mūns arī ir lūdzis Eiropu nākt klajā ar prioritātēm un rekomendācijām. Tālāk par aviāciju, par to jau runāja Merkis, kundz viņa uh, norādīja, ka baidās no pretpasākumiem un sankcijām no mūsu partneriem. Es gribu norādīt, ka Eiropas Savienības likumdošana ir izveidota tā, lai no novērstu to, ka Eiropas uh, uzņēmumiem mm, būtu sarežģītāka situācija konkurējot ar uh, citiem uzņēmumiem ārpus Eiropas. Jo parasti pieeja ir tāda, jūs Eiropā tur varat darīt, ko jūs gribat, bet uz mūsu avio pārvadātājiem tas neatiektos. Un, protams, šāda pieeja nostādīt Eiropas uh, uzņēmumus um, neizdevīgākā situācijā. Un mēs, protams, varētu um, ierobežot piekļuvi Eiropas gaisa telpai, bet tā nu arī nevarētu rīkoties, ka, ka būtu jāizvairās uh, no, no Eiropas gaisa telpas izmantošanas un ir uh, gaisa telpa, kas nepiedara uh, nevienai valstī. Ko mēs uh, vēlamies darīt Ķīnas un ASV avio pārvadātājiem, kuri lido uz Eiropu, uh, būtu jāievēro tādi paši principi par to, ka piesārņotājs maksā kā Eiropas avio pārvadātājiem, kuri nodrošina lidojumus uz ASV un Ķīnu. Un tāpat baidoties no uh, sankcijām un pasākumiem, uh, šajā sakarā. Eiropas Savienībā eh, šāda tiesība akti ir izstrādāti pirms trim gadiem un eh, tagad iestāsies spēkā un tagad Ķīnas laikrakstos pirmajā lapusē parādās tādi raksti, ja jūs nemainīsiet savus tiesību aktus, tad nu mēs veiksim pretpasākums. Es domāju, ka Rūpniecības komiteja piekritīs, ka ja mēs piekāpsimies šādam spiedienam, šādiem draudiem, tad Eiropa drīz vien nonāks ļoti sarežģītā situācijā. Jo tad jau nebūs interesanti strādāt Eiropas parlamentā, ja mums sāks draudēt un pieprasīt eh, grozīt likumdošanu, un katreiz mēs piekāpsimies, pie kā tas mūs novedīs. Es uzskatu, ka amerikāņi un viņu avio kompānijas ir vērsušās uh, tiesā. Uh, patiesībā uh, izskatās tā, ka ja viņi negūs atbalstu tiesā, tad viņiem tomēr būs jā, jā, jāievēro mūsu normas. Es eh, domāju, ka mums ir jāstrādā pie netiešās zemes izmantošanas direktīvas. Vēl precīzi par detaļām nevar jūs informēt, bet mēs esam sākuši strādāt pie šī jautājuma par to, kāda ietekme ir netiešai zemes izmantošanas maiņai. Un, piemēram, ko mēs redzam Āfrikā, zem, milzīgas zemes platības, ko varētu izmantot pārtiks ražošanai. Tagad tiek izmantotas biodegvielas ražošanai, ko mēs iepērkam. Un es domāju, ka ja mēs šeit kļūdīsimies, tad izvērsīsies milzīga diskusija, milzīgas problēmas, bet mēs domājam, ka mēs pieņemsim pareizo lēmumu. Tālāk par tīrās attīstības mehānismu. Jums jāzina, ka no 2013. gada 1. janvāra tiek izdarīti grozījumi šai sistēmā. Tas jau ir iestrādāts mūsu likumdošanā, ka mēs e, jaunus tīrās attīstības mehānisma projektus e, neīstenosim e, ja straujas izaugsmas valstīs, bet tikai vismazāk attīstītajās valstīs. Un mēs arī ļoti uh, cieši sadarbojamies ar citiem komisāriem, ar piebalgu kungu. Bet uh, gribu teikt, ka mēs jau esam grozījuši mūsu tiesību aktus Jo ir pilnīgi skaidrs, ka būtu naivi Eiropai ieguldīt miljārdus eiro mūsu galveno konkurentu pārējas atbalstīšanai uz uh, tīriem uh, enerģijas avotiem un īstenojot šos uh, tīrās attīstības mehānismus šajās valstīs. Un tādēļ šīs izmaiņas jau esam pieņēmuši pirms trim gadiem. Mēs sadarbojasimies ar vismazāk attīstītajām valstīm, bet notiks eh, grozījumi šajā pieejā tā, lai nebūtu, ka 90% no šiem projektiem tiktu īstenoti Ķīnā, Brazīlijā, Korejā. Eh, tad jūs, protams, saprotat, kādēļ šī situācija ir jāmaina. Paldies eh, par šo sarunu, par visu informāciju, ko jūs sniedzāt, par argumentiem, bet uh, praugos pulkstenī sanāksme ir jābeidz, un arī tūkiem ir tiesības uh, uz zināmu grafiku ievērošanu. Vēl ir divi runātāji pieteikšies Merkis skundze. Jā, man ir uh, tāds īss jautājums un uh, daži komentāri par aviāciju. Protams, ka es pilnībā atbalstu jūsu teiktā saturu, runājot par uh, emisiju tirzniecības uh, schēmu, un vairumam Eiropas Savienības valstu ar to nav nekādu problēmu. Taču, ja eh, šo valstu līdzsabiedrības zaudēs tiesības, piemēram, iekļūt Krievijas gaisa telpā, lai lidotu, piemēram, uz Āziju, tās zaudēs vismaz ceturto daļu no sava biznesa. Un uh, varbūt, ka mēs nevaram tā pavisam mainīt savu programmu, bet uh, vienkārši apturēt to uz kādu laiku. Un šeit es runāju par mēnešiem, nevis par gadiem. Es domāju, ka problēma ir saprast, mēģināsim rast atbildi. Kolārskas Babīnskas kundze. Jā, par citiem jautājumiem, ja drīkstu. Es vēlētos aicināt jūs uzaicināt komisāru Otingeru uz vienu no mūsu nākamajām sanāksmēm, lai viņš varētu pastāstīt par sarunām starp Eiropas Savienību un Krieviju attiecībā uz trešās paketes eh, ieviešanu. Paldies! Jā, ļoti vieds priekšlikums, mēs centīsimies eh, komisāru kungam, diemžēl, eh, reizēm ir grūti rast laiku. Komisārai šoreiz tas izdevās, un es viņai par to pateicos. Jā, un atbildēsim uz jautājumu. Jā, eh, izteikšos īsi. Šomēnes eh, uz Briseli eh, dosies Krievijas eksperti, lai diskutētu ar mums, un arī pagājušo mēnesi mums bija virkne piedalīties sarunās par virkni tematu, tāpēc nav tā, ka mēs vienkārši sēžam dīkstāvē un gaidām, kas notiks. Uh, Tāpat arī ir jāapzinās, ka ja likums stājas spēkā 12. gada 1. janvārī, bet uh, katrai līdzsabiedrībai jau ir zināms, cik uh, daudz uh, kvotu viņi saņems par brīvu, un uh, līdz ar to uh, ir jau aptuveni skaidrība par to, kā šis likums ir veidots un kāda būs kārtība, Tātad mums ir diezgan daudz laika, šobrīd ir novembris, un likums stājas spēkā 12. gadā, tātad vēl ir laiks rast risinājums. Paldies! Līdz nākamajai reizei slēdzam sanāksmi. Good. <laughs>